Good morning, everybody. I think we can make a... Labrīt, sāksim. Mūsu pirmais darbkārtības jautājums, tad varam ķerties, un šī ir arī mūsu sanāksmes otrā diena jau. Man arī prieks uh, sveikt visus, kas seko mūsu uh, sanāksmē tiešsaitē. Un visiem deputātiem vēlos, es redzu, jums jau gan ir tā kā balsošanas kārtas par rokai, un jā, mums arī plānots, protams, uzreiz. Uh, pie tā jautājuma ķerties, ka būsim izskatījuši ļoti svarīgo Kratsas kund, Biltas kundzes ziņojumu un viņas arī iesniegtos grozījumus. Labi, tad bez liekas kavēšanās došu vārdu arī viņai. Izskatīsim viņas sagatavoto ziņojumu un grozījumus. Mūsu atkal, protams, tad eh, referents eh, Rapkī kundze un tad divi ēnu referenti arī klāt. un arī Eiropas komisija ir klāta. Kā jūs sauc? Nikita Stampas kundze. Un Francois uh, Ponte arī bija plānojis ierasties, bet nu labi. Katrā ziņā, prieks jūs šeit redzēt. Labi, tad ķeramies tāt, uh, pie krasta bildes un ziņojumu. Es dodu vārdu jums. Uh, lūdzu iepazīstiniet ar grozījumiem un arī kompromisu grozījumiem. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt vēlos reiz jums apliecināt, ka ir liels prieks par iesniegtiem grozījumiem, kopā 132. Un um, mums ir bijuši ļoti tāds uh, veiksmīgs sarunas arī ar ēnu referentiem, un esam saņēmuši arī labus komentārus, un jāatzīst, bija ļoti aktīva līdzdalība. Uh, Esmu pārliecināta, ka mēs panāksim labus kompromisa grozījumus, pat vairākus nekā tie jau šobrīd, un par to droši vien izteiksies ar referenti. Šobrīd īsi par pašu ziņojumu. Tas ir pār izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā. Tādēļ es aicinātu kolēģiem turpināt strādāt ļoti konstruktīvā gaisātnē, disciplinētā veidā. Jāsaprot, ka mēs nevaram atrisināt ar šī ziņām palīdzību visas iekšē tirgus problēmas. Šajā gadījumā mēs izskatām tikai pakalpojumus. Man būtu svarīgi vēl akcentēt dažus svarīgākos ēnu referencu komentārus. Daži varbūt ir tādi, kas ir uzstādījuši pārāk augstus mērķus un uzskata, ka direktīvu varētu, pakalpojumu direktīvu um, mm, atrisinātu visas problēmas. Es uzskatu, 2008. gadā, kad mēs jau uzstādījām pakalpojumu direktīvas augstos mērķus, mēs tur nebijām varbūt kaut ko pārspīlējuši. Problēma bija tā, ka dalībvalstis nav to pilnībā ieviesušas šos direktīvas normas, un uh, līdz ar to tieši īstenošana klibo. Komisija savā direktīvas novērtējumā ir tieši norādījuši, ka te ir iespējams 320 miljardu eiro iespējamā izaugsme ekonomikai Tas ir eh, varbūt vēl mm, par vienu biļo, miljardu vairāk vai mazāk, bet ja tas ir milzīgs IKP sadaļas jautājums. Un ja mēs nespējam piemērot metodi, kad vienkārši palielinam valsts izdevumus, lai pārvarētu krīzi, nu mums tad ir jāuzmeklē citi veidi, un mums kā parlamentam ir jāizdara papildus spiediens uz dalībvalstīm. Tādēļ šī pakalpojumu direktīvas ziņojuma galvenais uzdevums ir panākt, lai dalībvalstis pilnībā ievarot 15.16. pantu un uh, līdz ar to to pilnībā ieviestu. Labi, jā, ja mēs nevēlamies atkal varbūt visu pārsātināt ar atkal tiesību normām, mums tomēr ir jāuzsver lielie ieguvumi, ko varētu sagaidīt nākotnē. Uh, īpaši pārvarot šo vēsturisko milzīgo bezdarbu Eiropā. Vēlreiz vēlos uzsvērt. Šis ziņojums nav par to, kā mēs ierobežotu dalībās leģitīmās tiesības pašiem noteikt, protams, savu likumdošanu un arī organizēt tirgu, bet par metodēm, kās tās pielieto, lai kavētu citu dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus uh, veikt uzņēmējdarbību uh, savā valstī. Tieši tādēļ Mēs cieši sadarbojamies ar padomi. Parlaments un padomi arī pieprasa, lai komisija rīkotos vēl izlemīgāk. Nu, šis šobrīd gandrīz ir tā kā iekšējs process. Komisija norāda uz neizdarītajiem darbiem. Komisija eh, dalībās saka, labi, atzīmējām. Mēs sakām, ar to nepietiek. Ir jāsāk publiskas debates ir jāpasaka skaidri, jāsauc lietas īstos vārdos, kādā veidā tiek kavēt jaunu darbvietu radīšana, un tas ir jāizdiskutē pašā augstākā politiskā līmenī. Mēs aicinām komisiju rīkoties aktīvi un palīdzēt dalībvalstīm saprast, kā tieši jāpiemēro 15. un 16. pāns. Turklāt mēs aicinām komisiju precīzi arī norādīt, kur jau ir varbūt daļēji īstenots normas, bet tās nav īstenotas pilnībā. Tātad es aicinu šeit ir divi termini, tas ir īstenošana kā implementation un piemērošana kā enforcement. Bet, nu, te mums jārunā par tiešām precīzu normu ieviešanu. Un komisijai ir jāturpina savā absolūtā neiecietības politika pret ne, normu nepiemērošanu. Pakalpojumu direktīva būs arī politikas darba kārtībā, cik vien ilgi vajadzēs, lai atrisinātu šos jautājumus. Nu, un es ceru, ka komisija piedāvās ļoti precīzus rādītājus, norādīs dalībvalstīm, kur tad īstenībā trūkst uh, konkrētu vēl nav izdarīts lietas un nepiemēros nekādas dubultās tiesības. Es domāju, mums ir jāspēlē savā būtiskā loma un jāapsaka dalībvalstīm, kā, par ko viņas īsti atbild. Un jāsauc lietas īstajos vārdos. Un es ar lielu nepacietību jau gaidu arī turpmāko sadarbību ar Lietuvas prezidentūru. Tālāk kolēģi uzsvēra arī jautājumu par to, ka nedrīkst no jauna atvērt vispār sarunas par pašu pakalpojumu direktīvu. Nu, tāds nav arī mūsu nolūks - uzsākt no jauna visu likumdošanas procedūru. Par to nav runa. Te runa par ātru m, mm, direktīvas piemērošanu. Bet vienlaikus mums jāsaprot, kopš 2006. gada bijusi reāli jau tāda digitāla revolūcija. Pakalpojumu tirgus mainās. Parādās ļoti daudzi jauni mobīlie pakalpojumi. Maksājumi šobrīd notiek neiespējamā veidā. Vienkārši jūs ieliekat mazu karti mobilā telefonā un jūs jau veicat visus norēķinus, kas liekas vispār neiespējami. Jūs caur šo telefonu kārtu saņemat visus rēķinus un visus pārējo. Tas bija kaut kas neiedomājams 2006. gadā. Turklāt sievietes visās nozarēs var kļūt par uzņēmējdarbībām, uzņēmējām, un viņas arī to dara. Viņas var atklāt jaunus bērnu dienas aprūpas centrus, pārobežu arī pakalpojumu piedāvājumu, un kādēļ gan to kavēt? Šī ir nozara, kas piedāvā milzīgu ekonomiskās izaugsmas potenciālu un nodarbinātības iespējas. Nu, labi, šobrīd arī vairāk neko nekomentēšu un došu vārdu tagad kolēģiem. Uzklausīšu labprāt viņus un vēl tīri praktiski. Mēs jums arī izdalīsim kompromisu grozījumu jaunāko versiju nedēļas laikā. Tur jūs dzirdēsiet arī, redzēsiet jau mūsu šodienas um, diskusiju apkopojumu arī jūsu komentārus es tur iekļaušu. Un vēl atsaukšos uz Eiropu kopienas tiesu, kur ir jāprecizē arī atsevišķas uh, redakcija, formulējumi, tas jāskaņo. Un, un tālāk tad arī mums būs sarunas um, 8. un 9. jūlijā vēl komisiju, komiteju nedēļā un pēc tam jau arī septembrī. Paldies! Paldies jums par šo aktīvo uh, jautājumu virzīšanu. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Apkaikums, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī Anai Marijai un sekretariātam. Viņi mums ļoti daudz palīdzēja, un es domāju, ka mēs esam vispriecīgi eh, būt par to, ka jautājums iekļauts darbkārtībā. Mēs esam arī vairākas nedēļas runājuši par iespējamiem vairākiem variantiem, un katrā ziņā tas bijis ļoti labs, eh, varbūt paraugs citiem. Katrā ziņā kādā sadarbības veids. Konkrētie grozījumi, nu, Anna Marija ir sagatavojusi arī mūsu jau kompromisu grozīju variants, bet, nu, es saprotu, ka viņa vēl ir iesniegs mums vēdējos mm, variantu. Bet, nu, mēs jau savu rakstveidu arī komentārus visam izsnieguši nu, tad mūsu iesniegtie grozījumi. Mēs ar tiem mēģinām panākt to, ka akcentējam vairākas uh, jomas, piemēram, patērētāja tiesības un darba tiesību ievērošanu. Mēs arī esam par to, lai direktīva tiktu ieviesta ļoti pilnīgi un strikti, vienlaikus mēs nevēlamies, lai ar to varētu gandrīz ar direktīvas pašas palīdzību mm, kavēt atsevišķu varbūt attīstības eh, parādību. Nu, katrā ziņā es domāju, ka te ir jāuzmanās, un tāpēc ir sagatavots arī mūsu kompromiss. Mēs piekrītam ļoti daudziem referentes priekšlikumiem. Tomēr Atsevišķos jautājumos mēs tomēr nevaram vēl visur piekrist. Mēs tomēr vēlētos te veikt zināmus grozījumus. Piemēram, otrajā grozījumā. Te būtu jārunā, kur runā par 2,6% ekonomisko izaugsmi. Nu, tas ir diezgan tāds um, nu, ļoti jau, mm, varētu pateikt, pārspīlēts vai ambiciozs. Mana politiskā grupa, S&D, uzskata, ka nu, šis ir principāls jautājums, protams. Mēs arī nevēlētos, lai pati direktīva uh, nu, ka tagad mēs to sāktu grozīt tā, ka te atsevišķas lietas eh, gandrīz tiek pārskatīts pašos pamatos. Mēs neuzskatām, ka tas ir pareizi. Mēs domājam, ka te drīzāk ir jauna par eh, tiesību normu interpretāciju. Nu, protams, eh, to nevar ignorēt, jo es baidos, ka nākotnē būs vēl vairāk tieši interpretācijas problēmu. un nebūs skaidrība, kādas tad īsti ir patērētāju tiesības. Tālākās sarunas par direktīvas tekstu, protams, mums jāpatur arī vēsturiskā pieredze prātā. Direktīva tap ļoti smagi. Un tagad mēs redzam, ka jau no paša sākuma vajadzēja tomēr pacensties, lai šāda interpretācijas problēmas nebūtu pieļaujams. Tagad mums vienkārši jāizsijā, kas ir reāli, da, kas funkcionē, kas nefunkcionē. Un tagad ir arī pienācis laiks, lai tad direktīvas ietveros, tad tur atsevišķi jautājumu sakārtot. Cits svarīgs jautājums mūsu politiskā grupai. 38. grozījums. Tad mēs runājam par šo piesardzības ir profilaks arī principu piemērošanu. Tad mēs runājam par atsevišķām nozerēm, piemēram, veselības aprūpe, sociālā aprūpe, ģimenes ap, atbalsts cilvēki ar īpašām vajadzībām. Katrā ziņā te ir tas atrunāts arī apsvērumu punktos. 28. piemēram, apsvērumu punkts kas skaidri norāda, ka dalībvalstis nedrīkst eh, te nepiemērot direktīvu vi, tātad visiem sabiedriskās nozīmes pakalpojumus. Nedrīkst piemērot. Bet mēs uzskatām, ja mēs uh, direktīvas uh, pakalpojumus arī attiecinām uz sociālo aprūpi, Tas būtu pareizāk. Un nu, katrā ziņā mēs vēlamies šos jautājumus arī turpmāk diskutēt ar pašu referenti, un paldies Anai Marijai un sekretariātam. Paldies! Pēc Markāks kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji paldies uh, Kratsas Vilks kundzei. Tā kā es šobrīd aizstāvu savu kolēģi, tad Lakagarku kungu. Viņš vēlas pateikties Kratsai Bildes kundzei. Te ir liels arī, protams, politisko viedokļu atšķirības, jau kas atspoguļos pašos grozījumos, un viņai būs milzīgs sarežģīts uzdevums panākt kompromisu. Rā, pārskatot pašus grozījumus, mēs uzreiz redzam, ka direktīvu Eh, pakalpojumu direktīvā pat par sevi ļoti strīdīgs jautājums. Un var redzēt, ka šo ziņojumu šobrīd daudz vēlas izmantot, lai vēlreiz atvērtu daudzos pakalpojumu direktīvas jautājumus. Lakārgā kungs uzskata, ka atsevišķie jautājumi neiekļaujas pašā ziņojuma mm, aptvērumā, bet, nu, katrā ziņā būtu iepriecināts arī, ja varētu precīzu informāciju saņemt tieši par uh, šiem pakalpojumu direktīvas jautājumiem, un ne, kas ir jāskato, bet neizskatītu vēlreiz visu no sākuma. Uzskat, ka direktīvas atvēršana nav pieļaujama. Ir jāuzskat konkrētā atsevišķa jautājuma tikai. Jā, viņš arī uzskata, ka vēl ir pilnīgāk jāizmanto pakalpojumu direktīvas ekonomiskais potenciāls. Uh, Viņš arī atsaucas uz iepriekšējo variantu, darba variants, kas tad bija pieejams aprīlī. Viņš uzskata, ka ir arī jāuzdara lielāks spiediens uz dalību valstīm, lai viņas īstenot pilnībā pakalpojumu direktīvu un aizrādīt absolūtu neiecietību pret pakalpojumu tirgus fragmentāciju. Viņš arī piekrīt Kratas Bildes kundzei, ka vispārējās sabiedriskās nozīmes pakalpojumi bieži vien tiek um, izmantot kā galvenais aizbildinājums, lai nepiemērot tiesību normas. Treškārt viņš uzskata, ka jāmeklē risinājumi, praktiski risinājumi, lai nediskriminētu 22. pānta piemērošanu. Makargā kungs arī pieprasa komisijas tālāko skaidrojumus un to skaida nepacietību. Viņš arī uzskatu, ka jau, protams, viņa politiskās grupas un mūsu aldas tātad pie viedokļi jau ir atspoguļot un cerams, ka panāksim labus kompromisus. Paldies. Uh, Mrs. Rula, I think is next. <laughs> Vielen Dank. Auch wir unterstützen die Berichterstattung. Ja, paldies arī mēs atbalstām referenti un paldies par labu sadarbību. Mums, protams, būtu svarīgi un kopā savalkot svarīgākos jautājumus. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai jau mēs tomēr cienam to, ko esam panākuši, nevis visu laiku tikai koncentrējamies un visu laiku kritizējam, kas tikai nav izdarīts. Drīzāk jāskatās pozitīvi, kas jau ir izdarīts. Mēs arī vēlētos, lai die pakalpojumu direktīvas, protams, sniegumu mēs nepārspīlētu arī. Un tādēļ tas viss ir jāskatās sabalansēti arī grozījumos, un tāpēc tas ir galvenā prasība, lai dalībvalsts īstenotu direktīvu pilnībā piemērot to. Mēs nevaram, protams, ar šeit kaut kādu sānu durvīm mēģināt tagad arī atvērt tos jautājumus, kurus nemaz nav plānots, tā ka nevajadzētu šāds mānevrus veikt. Es domāju, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Vienīgi vēl viens uh, komentārs. Referenti pat jau norādīja uz to, ka bija tāši tādi dīvaini grozījumi, uh, kas atspoguļos 11. un 12. arī kompromisa grozījumā. Tur tiek pieprasīts, lai komitejas deputāti ieviestu profesionālās apmācības vienotos standartus. Mēs tikko esam taču pabeiguši savstarpējās uh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas uh, direktīvu, un es nedomāju, ka te vajadzētu šīs lietas sākt no jauna cilāt, uh, un arī šos jautājumus tagad mēģināt ieviest caur pakalpojumu direktīvas eh, normām. Tam ir pilnīgi cits tiesību normas, un tāpēc to nevajadzētu šeit vispār jaukt pa vidu. Un katrā ziņā es skaidru arī nepacietību kompromisu grozījumus. Paldies! Yes, thank you very much. Liels paldies! Mm, tagad es eh, vēlētos eh, uzstāties kā ēnu referents savas grupas vārdā, un esmu bijis arī ēnu referents savulaik, uh, kad mēs apspriedām pakalpojumu direktīvu. Es vēlēju, vēlos pateikties Korācas bildes kundzei par to, ka viņa tik aktīvi iesaistījās šajā darbā, jo viņa sākumā nebija uh, šajā mm, komis, uh, komandā, kas strādāja pie sākotnējās direktīvas un viņa ir izmantojusi savu pieredzi, lai konstatētu to, tās jomas, kur direktīvai varētu būt lielāka ietekme. Uh, šeit tika arī pieminēts jautājums par uh, saikni ar savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu. Es domāju, ka to vajadzētu pastiprināt. Arī Korāca Bildes kundze par to runā, tāpat kā Rūlas kundze uz to norādīja. Jo šī direktīva jau nedarbojas uh, izolācijā, tā ir saistīta ar veselu uh, pasākumu kopumu, kuru mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, un kvalifikācija atzīšanas direktīva ir uh, viena no vissvarīgākajām šajā jomā, jo speciālistiem ir uh, iespēja uh, strādāt citās valstīs vai arī pāri robežām. Un jautājums ir par tādu profesiju uh, regulējumu, kuras darbojas sabiedrības interesēs. Un šis jautājums ir ļoti veiksmīgi risināts, bet svarīgs jautājums šai sakarā ir uh, par sadarbību starp dažādām administrācijām, par informācijas sistēmas uh, savietojamību. Uh, lai administrācija varētu pārbaudīt uh, attiecīgā speciālistu kvalifikāciju izcelsmes valstī. Mēs nezinām, vai tas īsti darbojās. Šobrīd komisija veic pētījumus un arī veic pētījumus par atsevišķām nozarēm. Mēs arī uh, uzklausīsim komisiju tad, kad runāsim uh, par uh, grozījumiem. Tātad šis jautājums ir svarīgs. Un vēl viens svarīgs punkts, par to jau mēs daudz esam runājuši iepriekš, ir par uh, patērētāju attieksmes saistībā ar izcelsmes valsti. No vienas puses mēs it kā prasām, lai pakalpojumi tiktu sniegti pāri robežām, uh, bet tai pašā laikā Nacionālajie patērētāju tiesība aizsardzības centri darbojas patērētāju vārdā. Un arī par šo jautājumu mums ir jārunā, izvērtējot um, gūto pieredzi. Un vēl noslēgumā viens uh, punkts, proti, ka trūkst informācijas par tiesībām uh, šajā pakalpojumu nozare. Uzņēmumi vienkārši nezin, ka tagad ir vieglāk darboties citās valstīs, un tas viss būtu tikai Eiropas ekonomikas attīstības uh, interesēs, un galvenie ieguvēji būtu tie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojums citiem uzņēmumiem. Uh, Tādējādi mēs spētu uzlabot konkurētspēju gan pakalpojumu, gan ražošanas nozarēs. Un uh, šīs pieredzes uh, apkopošana gan uh, informācijas tehnoloģija jomā, gan konsultāciju biznesa jomā, gan marketinga jomā ir svarīga Eiropas ekonomikas konkurētspējas celšanai, un dažkārt mēs par to aizmirstam. Un es domāju, ka uh, uzņēmēja darbības uh, ģenerāla direktorātam vajadzētu uzņemties lielāku iniciatīvu šajā jomā, un tādējādi viņi veicinātu mūsu ekonomikas konkurētspēju. Un Korācas bildes kundzei taisnība, kad viņi uzsver šo jautājumu. Uh, mums, mūsu mērķis ir ne tikai palielināt uh, pieprasījumu pēc pakalpojumiem, bet domāt par visas ekonomikas attīstību kopumā. Tas, ka dalību valstis ir veikušas investīcijas vienas pieturas aģentūrās, ir ļoti būtiski bet uh, daudzi uzņēmumi bieži vien nav informēti par šādu aģentūru pastāvēšanu būtu interesanti um, saņemt pēdējos datus par piekļuvi šādi, šādām vienas pieturas aģentūrām. Man šķiet, ka joprojām interese ir um, maza. Un būtu jārosina tas, lai uzņēmēji vairāk izmanto šādus uh, vienas pieturas aģentūras. Uh, uzņēmumi veic lielas investīcijas jaunos uh, ražojumos un tā pašā laikā aizmirst uh, it kā informēt patērētājus. Tā situācija ir salīdzināma ar, ar šādu piemēru. Es vēlu, mēs esam uzklausījuši visu sēnu referents, vai kāds vēl vēlas runāt. Švāba kungs vēlas runāt, vai vēl kāds mums ir vēl atlicis nedaudz laika pirms balsojuma. Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nerunāšu tik ilgi, ka nu, tas mūs novedīs pie 9.45, bet es esmu ēnu referents tautas partijas grupā un mani priecē tas, kā Korācās Bildes kundze ir pievērsusies eh, šim jautājumam, kas interesē daudzas grupas, bet varbūt ne visas dalību valstis. Rūlas kundze jau norādīja, ka mums ir nepieciešams godīgs izvērtējums par līdz šim sasniegto un par to, kas vēl būtu darāms. Un, eh, manuprāt, šīs pētījums tomēr būtu jāizmanto ar piesardzīgu un Open Europe Berlīne veiktais pētījums, profesors Valgemots pie tās strādāja, sniedz diezgan interesantus rezultātus, proti, ka atbilstoši pašreizējās pakalpojuma direktīvas īstenošana. Nav pilnīga, jo netiek pilnībā īstenots normas par izcelsmes valsti. Un ja šīs normas tiktu īstenots, tad mēs uh, gūtu um, lielāku IKP pieaugumu par 193 miljārdiem. Bet uh, mēs līdz šim esam sasnieguši tikai trešo daļu no šīs summas. Un ja mēs uh, panāktu normu īstenošanu, tad uh, um, būtu nodrošināta Eiropas ekonomikas atzimšana, un es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu arī izvērtēt apvienotā karaliste kopā ar 11 citām dalību valstīm, <clears throat> tā skaitā Zviedrija, ir uzņēmusies šo iniciatīvu, proti steidzami uh, sākt strādāt pie uh, vienotā tirgus pabeigšanas. Un šī 11, 12 dalību valstu iniciatīva atvērt pilnībā pakalpojumu tirgu nodrošinātu 147 miljārdu eiro apgrozījumu gadā, bet uh, tomēr uh, tie piesardzīgie, uh, piesardzīgās valstis tad mācītos no šo pionieru valstu pieredzes un uh, turpinātu iekšējā tirgus pabeigšanu. Bet, protams, ļoti daudz kas vēl ir darāms, ja mēs vēlamies pilnībā izmantot Eiropas vienotā tirgus potenciālu. Protams, dažās profesijās un uh, ekonomikas nozarēs valsts pamatotas bažas. Tomēr mums ir jāņem vērā pašreizējā ekonomiskā situācija un jādomā par ilgtermiņa ieguvumiem. Es domāju, ka šīs iniciatīvas ziņojums ļaus mums virzīties uz priekšu. Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Ja neviens vairāk nevēlas uzstāties, tad es došu vārdu komisijai, lai uzklausītu komentārus un varbūt arī saņemtu jaunāko informāciju par iniciatīvām. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mē, mums jau ir bijusi iespēja te, to apliecināt, ka mēs augstu vērtējam šo iniciatīvu un ar to saistītās debates, jo mēs esam patiešām pārliecināti, ka pilnīga pakalpojuma direktīvas īstenošana ir saistīta ar, saistīt ar lielu potenciālu. Lai nodrošinātu pilnīgu direktīvas īstenošanu, ir nepieciešams politiskais atbalsts. Tas būtu liels solis uh, pareizā virzienā. Šobrīd mēs strādājam pie kolēģu izvērtējuma īstenošanas, un uh, šis darbs mums palīdzēs izprast, kā dalība valstis īsteno direktīvu un it īpaši samērīguma principu, jo par šo jautājumu pamatot ir runāts arī jūsu ziņojumā, norādot, ka ir vēl daudz, kas darām šajā jomā. Un tādēļ mēs arī šo jautājumu apspriežam šobrīd ar dalību valstīm. Mēs arī augstu vērtējam e, punktu par nepieciešamību turpmākai informācijas izplatīšanai un vienas pieturas aģentūra veidošanai. Par to mēs arī runājām augsta līmeņa darba grupā par pakalpojumiem, kas ir nesen izveidota. Uzņēmēji eh, atkārtoti norāda par to, ka viņiem ir nepieciešams vairāk informācijas par situāciju, par uh, Uh, juridiskām normām, lai uh, spētu darboties pārobežu režīmā. Un mēs uzskatām tiešām, ka šeit ir uh, neatbilstība. No vienas puses daudz ir ieguldīts šajās vienas pieturas aģentūrās, un te pašā laikā trūksta uzņēmējiem informācijas, un ir nepieciešams saskaņot piedāvājumu un pieprasījumu. Un uh, Mēs atbalstam arī turpmāku darbu pie mm, vienas pieturas aģentūrām. Jūs zināt, ka padomē ir apstiprināta nesen atbilstoša harta, kas dod mums pamatu turpmākam darbam, veidojot otrās paudzes vienas pieturas aģentūras. Un un šāda iniciatīva tiks īstenot arī Lietuvas prezidentūras laikā. Un uh, vēl viens punkts par 20. pantu. Jā, patieši šobrīd mēs gatavojam uh, vadlīnijas, kā jau tas tika paziņots. Mēs uh, vēlamies izveidot ļoti praktiskas vadlīnijas, balstoties uz pozitīvo pieredzi, ko gūšu uzņēmēji, patērētāju. Uh, asociācijas, jo ļoti svarīgs aspekts šajā 20. pantā ir atklātība, lai cilvēki būtu informēti par cenu atšķirībām un tādējādi uzņēmēji mm, īstenotu tādu uzvedību, kas vairāk atbilst uh, iekšējā tirgus nosacījumiem. Un, protams, uh, svarīgs jautājums arī ir uh, Eh, miedarbības starp pakalpojumu direktīvu un citiem tiesību aktiem eh, ir paredzēts eh, publiskot paziņojumu par profesionālās kvalifikācijas direktīvu un savstarpējās izvērtēšanas sistēmām. Un un komisija arī ir paredzējusi publicēt paziņojumu par to, kā, kā ir, kādi ir rezultāti izvērtējot šīs direktīvas darbību. Priekšsēdētājs, paldies! Jūsu atbalsts nāk īstajā laikā, un tas stimulēs arī mūsu debates plenāru sēdē. Es domāju, ka tas viss ir uh, plašākās uh, sabiedrības interesēs. Tagad es dodu vārdu Koracas bildes kundzei noslēguma vārdiem un, acīm redzot, balsojums notiks 8. un 9. jūlijā. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties visiem kolēģiem un it īpaši ēnu referentiem par ļoti konstruktīvajiem komentāriem, kas mums palīdzēs mūsu turpmākajā darbā. Tagad īsumā par ierosinājumiem. Tiešām mums ir augstu jāvērtē Gebhārdas kundzes, Malcolm Hārborda un citu kolēģu veikums gadu gaitā, un uh, tagad ir jāstrādā pie direktīvas patiešas info ieviešanas. Un mums tiešām ir jābalstās uz sasniegto un jāvirzās uz priekšu. Mēs nevaram visu laiku atkārtot vienu un to pašu, bet jāatzīst, ka daudz kas jau ir izdarīts. Un mēs augstu vērtējam visu kolēģu ieguldījumu. Es uh, pateicos arī par grozījumu par patērētājiem. Mēs piedalījos uzklausīšanā, kurā patērētāju asociācijas sūdzējās par to, ka pasažieri tiek diskriminēti pēc balstoties uz dzīves vietas principu un pilsonības principu, tātad ir ļoti svarīgi uzsvērt patērētāju aspektu šajā pakalpojumu direktīvā bet uh, uh, mēs uh, tai pašā laikā nevaram pilnībā atbalstīt uh, prasību par obligātu pārdošanu, jo tirgus darbība taču ir joprojām brīva. Mēs nevaram pārāk strīdēties par to, vai tas ir tālajošs mērķis vai nav 2,6% pieaugums IKP. Jāatzīst, ka šeit ir milzīgs potenciāls darba vietu un izaugsmes radīšanā, neizmantojot valsts uh, līdzekļus. Uh, šis jautājums varbūt būtu nedaudz jāprecizē par, par skaitļiem. Tālāk jautājums par uh, pakalpojumu direktīvas interpretāciju. Nesmu paredzējusi šo direktīvu atvērt, tajā iekļaut jaunas nozares vai uh, kaut kādā citā veidā atvērt likumdošanas procesu. Mums ir jāinterpretē šī direktīva pilnībā, jāatbalsta pārobežu darbība, kas jau ir uzsākusies, un uh, ir protams, pilnībā jārespektē otrais pāns, bet jau šobrīd tiek sniegti pārobežu režīmā sociālās aprūpes pakalpojumi, un mums nevajadzētu šo procesu bloķēt, jo tādējādi mēs eh, dodam iespēju arī sievietēm radīt jaunas darba vietas. Tāpat mums nevajadzētu bloķēt inovācijas, jo digitālā un mobilā revolūcija maina preču un pakalpojumu pārdošanas veidu. Un kā Malkoms norādīja, šie jautājumi ir saistīti. Nav jau tā, ka rūpniecība un pakalpojumi tiek pretnostatīti. Tie drīzāk uh, kļūst arvien ciešāk integrēti. Un tas uh, ir svarīgi, lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi. Pateicos arī Rūlas kundzei par to, ka viņa atgādināja par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas direktīvas lielo nozīmi. Mums uh, ir uh, pēc iespējas jāatbalsta šī saikne starp svarīgā, svarīgiem tiesību aktiem, lai uh, izskaustu kādu pelēko zonu pastāvēšanu. Vēlos pateikties arī ALDE kolēģiem par pausto atbalstu un par to, ka viņi atgādināja par uh, šo sabiedrības interešu problēmu, un eh, mēs gaidām no komisijas ļoti praktiskas konkrētas vadlīnijas dalību valstīm arī šai sakarā. Tāpat Andrēs Švāps piesauta ziņojumu, pār, ko ir sagatavojusi organizācija Open Europe. Tas ir ļoti būtiski, jo šobrīd dalībvalsti diskutē par padziļināto sadarbību, un viena no rekomendācijām šajā ziņojumā ir tāda, ka, dažas, da, ka tas norāda, ka dažas dalībvalstis vēlas uh, straujāk virzīties uz priekšu un uzskat, ka tās zaudēs darba vietas, ja gaidīs uh, citas dalību valstis, uh, kuras nevēlas tik strauji virzīties uz priekšu. Un tādēļ ir svarīgi, lai šī dalību valstu grupa, kas vēlas virzīties straujāk uz priekšu, arī to darītu un rādītu piemēru citiem, apliecinot, ka padziļināta integrācija dod labumu visiem un uh, Mums ir jāvēršās pret ekonomikas sašķeltību Eiropā, kas šobrīd ir viena no um, mūsu nopietnākajām problēmām, un tādēļ mēs atbalstam komisijas nostāju par to, ka mums ir jā, pēc iespējas jāpalielina ekonomikas ieaugums, ka ir jāveic um, uh, izvērtējums, uh, ko īsteno kolēģi Un eh, ir arī svarīgi tas, ko teica Malkoms par informācijas sniegšanu un eh, par otrās paudzes eh, vienas pieturs aģentūrām. Šo jautājumu arī padomu nu pat ir atbalstījusi. Un ir ļoti svarīgi informēt arī par solvit, par vienas pieturs aģentūrām, par informācijas sistēmu. Varbūt mums vajadzētu sarīkot vien, vienotā tirgus nedēļu vai citus pasākums, lai labāk informētu uzņēmējus par iespējām darboties citās dalību valstīs un arī informēt patērētājs par uh, vienotā tirgus priekšrocībām. Uh, tagad runājot par kompromisa grozījumu pabeigšanu pirms balsojuma, es aicinātu kolēģus neatšķaidīt pamat uh, vēstījumu par to, ka ir nepieciešams pilnībā īstenot šo direktīvu dalību valstīs. Tas ir svarīgs uh, jautājums augstākajā politiskajā līmenī, lai varētu izmantot vienotā pakalpojuma tirgus pilnu potenciālu. Paldies! Well, thank you very much indeed. Priekšsēdētājs, liels paldies par jūsu līderību strādājot pie šī dosjā, un es tikai apstiprinu, ka mēs balsosim 9. jūlijā. Atvainojos, vai mēs varētu lūdzu ievērot klusumu. Pēc tam to izskatīsim septembra plenāras sesijā un vērsīsimies pie politiskajām grupām, lai palūkotā varam izvērst tādu nopietnāku diskusiju pie šī jautājuma. Karātas Bildes kundze uzskatīja jūs ar savu grupu un arī citas grupas varētu vienoties, ka mēs varētu nu, noturēt šādu plašāku diskusiju. Tas būtu ļoti labi, ja visi tajā arī interesēti. Varbūt jūs varat sākt strādāt pie šī jautājuma un aicināšu uh, vēl, vēl, es, vēl aicināt Rapti un arī citus kolēģus strādāt pie šī jautājuma. Tagad pievērsīsimies balsošanai. Aicinu visus ieņemt savas vietas, jums būs jāizmanto savas balsošanas kartītes, pārliecinieties, vai tās darbojas, mums ir garš balsojums, tas arī sarežģīts balsojums. Aicinu visus ieņemt savas vietas, lai varam sākt balsot. Hmm? You have no translation? No translation, yes. Are you sure? Are you plugged in? Ah. Si? Voilà. Okay. Um, where was the timetable? Uh, oh. C'est bon. Oui. Parfait. I'll take my vote first of all. Yeah. Uh, right, uh, ladies and gentlemen. Labi, dāmas un kungi, labrīt visiem, kuri mums pievienojušies uz balsojumu man ir šāds ierosinājums par balsošanas izmaiņu. Kā, kā kārt, izmaiņām balsošanas kārtībā? Lūdzu, neizsakiet iebildums, pirms dzirdat manu priešlikumu, Šmita kungs. Viss, ko vēlos darīt, ir uh, par pirmo balsot par manis paša uh, ziņojumu par atpūtas laivām un ūdens motocikliem un saņemt jūsu uh, atbalstu par trilogu sarunu iznākumu attiecībā uz šo labojumu attiecībā uz laika grafiku, par ko jau ēna referenti ir informēti, bet vēlētos balsojumu turēt tagad, ka visi ir klāt, lai varam gūt tādu pārliecinošu balsojumu. Es pārliecināts, ka arī Šmita kungs varētu piekst šādām nelielām izmaiņām. Un līdz ar to kā referents vēlētos jūs aicināt apstiprināt galējo nostāju, uh, manā un visu pārējo ēnu referentu vārdā par mūsu priekšlikumu attiecībā uz grozījumiem direktīvā par atvodas laivām ūdens motocikliem, un tad, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un arī noslēgt procedūru ar padomi. Tas būs vienkārši elektronisks balsojums, pārliecināsimies, vai visas balss skatīs darbojas. Tad tagad balsosim. Tagad balsojums ir atvērts par atpūtas laivām un ūdens motocikliem. Sākam balsot. So we have 27 people voting. That's a very... Balso 27, 28 cilvēki vai vēl kāds? Pagaidīsim vēl kolēģis. Vai vēl kāds Borisov kungs arī ir šeit? Beidzam balsot. 29 balss par, 31 par, 31 balss par. Paldies par jūsu izteikto uzticību referentam un ēnu referentiem. Ļoti labi. Tagad pāriesim pie galvenā jautājuma šodienas balsošanas darba kārtībā, un tas ir par jauno priekšlikumu par tabaks produktiem un administratīviem darojumiem. Hanslikas kundze ir mūsu referente, vai vēlties ko piebilst mums balsojumu? Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vēlējos jums pastāstīt, ka šis bija ārkārtīgi svarīgs dosie, pie kura strādāt, tajā pašlaik ļoti emocionāls jautājums. Uh, Tādēļ vēlējos pateikt visiem ēnu referentiem un arī pārējiem kolēģiem par sadarbību un par izrādīto labo gribu, lai mēs atrastu kompromisu. Es mēģināju koncentrēties uz patērētāju veselību un drošību, bet mēs esam tomēr IMKA komiteja un tādēļ koncentrējos arī uz iekšējo tirgu. Un esmu pārliecināta, ka varējām panākt zināmus kompromisus, jo bija liels viedokļu atšķirības grupas ietveros. Ceru, ka rezultāts būs pozitīvs un vēlreiz vēlos jums pateikties par sadarbību un tagad varam pāriet pie balsojuma priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājs, labi, tad sāksim balsot. Ja visi ēna referētu vērts skaidri parādīt signālu, tad zināšu, vai izmantot elektronisko balsojumu vai nē. Sāksim ar grozījumiem um, 114 un 115 svītrojumu grozījumu, kas par pret at, noraidīts. Nu, mums ir vairāk identiski grozījumi no 11 tālāk, kas par pret pieņems. 119. grozījums, kas par pret noraidīts. 120. grozījums, ka par, pret, noraidīts. 12. grozījums no referents par. Domāju, ka vajadzēs balsot elektroniski. 12. grozījums, sākam balsot. Es balsoju ar savu grupu. Beidzam balsot. Norādīts ar vienas balss pārsvaru. 13. grozījums no referents. Uh, un 121. Kas par? Pret? Pieņemts. 122. Par? Pret? Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Tas 122. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 123. 124. grozījums abi atkrīt. Tālāk, 125. grozījums, kas par? Balsosim elektroniski. Par 125. grozījumu. Sākam balsot. 35 balsas vai kāds balso. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balsu pārsvaru. uh, deputāti, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos jūs lūgt, lai jūs palūgtu kungam, kurš uh, telpā uh, fotografē ar savu mobilo telefonu, lūdzu, lūdzu, lai viņš to beidz darīt. Šī ir uh, publiska sanāksme, bet domāju, ka nevajadzētu taisīt šādas neformālas bildes. 126. grozījums, kas par pret, noraidīts. 127. grozījums, kas par, pret, arī noraidīts. 108. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 129. grozījums par, pret, noraidīts. 131. par, pret, noraidīts. 130. grozījums par, pret, noraidīts. 132. par, pret, noraidīts. 136. grozījums par, pret, noraidīts. 134. grozījums par, pret, noraidīts. 133. 135. grozījums par, pret, pārbaudīsim. 133. 135. grozījums kopā. Beidzam balsot pieņemti. 137. valodniecisks un 138. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 14 par, pret, pieņems. 139. grozījums par, tas atkrīt. 140. grozījums par, pret, Pieņemts. 141. grozījums. Ar mutisko grozījumu, kas par? Pret. Pieņemts. 143. grozījums par? Pret. Noraidīts. 142. grozījums par? Pret. Pieņemts. 144. par? Pret. Noraidīts. 145. grozījums par? Pret. Noraidīts. 146. grozījums ar mūtisko grozījumu par. Domāju, ka vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Balsojums atklāts par 146. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balsu pārsvaru. 147. grozījums par. Atkal pārbaudīsim elektroniski. 147. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. grozījums atkrīt. Tālāk 148. grozījums, kas par pret noraidīts. Tagad esam pie trešā panta un kompromisa grozījums viens, kas par pret pieņemts. Pievērsīsimies kompromisa grozījumam divi, kas par pret pieņemts. Pārējais bija 173, kas par pret pieņemts. 172 ir papildinājums, kas par pret pieņemts. 174 grozījums, kas par pret noraidīts. 177 grozījums par pret pieņemts. 176. grozījums un 175. grozījums atkarīt. Kompromis grozījums 3. Kas par? Kas par? Pārbaudīsim kompromisu grozījumu 3. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tagad varam pāriet pie kompromisa grozījuma 4, kas par kompromisa grozījumu 4, kas pret pieņemts. Varam pārēt pie kompromisa grozījuma 5, kas par pret pieņemts. Kompromisa grozījums 6, kas par pret pieņemts. Tad varam pārēt pie 275. grozījuma, ko iesniegus Tēlers kundze. kas atbalsta 275, kas pret, noraidīts. Kompromis grozījums 7, kas par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 8, par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 9, par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 10, par, pret, pieņemts. Kompromis grozījums 11 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Ar visiem šiem kompromisu grozījumiem vajadzētu tik palaikam pārbaudīt elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par kompromisu grozījumu 11. Kopā balso 36 cilvēki, 21 pār, 14 pret. Tagad pāriesim pie 35. kas par, pret, pieņemts. Pārsim 369, korādas bildes, kungs grozījums, kas par, pret, noraidīts. 370 par, pret, noraidīts. 371 no Engstrom kungu, kas par, pārbaudīsim elektroniski. 371 grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Engstrāma kunga grozījums pieņemts. Un tagad varam balsot par 372. grozījumu. Kas par? Arī šo pārbaudīsim elektroniski. 372. grozījums. Beidzam balsot. pieņemts 19 balsis pret. Par 16 pret. Abi pieņemti. Tagad pārēsim pie kompromisa grozījuma 12, kas par pret pieņemts. 373. grozījums, Stēlers kundz grozījums, kas par pret noraidīts. 413. grozījums par Šo arī vajadzēs pārbaudīt elektroniski. 413. grozījums. Sākam balsot. Vai varētu lūdzu balsot nedaudz ātrāk? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tātad 412. grozījums līdz ar to atkrīt, pārējām pie 415. grozījuma. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 416. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 417. par, pret, atturās pieņemts. 418. grozījums par. Pārbaudīsim elektroniski. Kopā balsot 37 cilvēki. Komija kundzes iesniegts grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 419. grozījums no komija kundzes. Kas par? Pret? Atturās? Arī pieņemts. 420. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Nē, tomēr pārbaudīsim elektroniski. 420. grozījums. Beidzam balsot. Tātad 20 par 16 pret, viens atturās. Kompromis grozījums 13. Kas par? Pret? Pieņemts. Tad pārēsim pie 451. grozījuma. Un 452. Kas par? Pret? Pieņemts. 453. grozījums par? pret pieņemts. 454. grozījums par pret noraidīts. 455. Thank you. Right. So, just... Tā, lai precizētu. Šie grozījumi jau tika pieņemta agrākā tehniska grozījuma, bet mums ir dalīts balsojums par pieciem gadiem tagad. Tātad balsojam tikai par otro daļu, par vārdiem pieci gadi. Kas atbalsta? Pret? Pieņemts. Līdzīgi arī 458. grozījumā mums atkal arī jābalso par pieciem gadiem, kas par, pret, atkal atbalsts pieciem gadiem. Bet pārējiem nebalsojam. 469. grozījums. 469. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 470. par, 470. grozījums balsojam elektroniski. Lūdzu, balsojiet ātrāk. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. 19 pār 16 pret 1 atturās. 471. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Vienmēr labi pārbaudīt. Beidzam balsot. Nē, šis grozījums ir norādīts ir nu, grozījums norādījis 16 pār 19 pret 1 atturās. Labi, ka pārbaudījām. 472. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 473. grozījums. Par? Pret? Pieņemts. 53. grozījums atkrīt. 474. grozījums, kas par? Pret? Pieņemts. 475. grozījums atkrīt. 54. un 476. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 477. par, pret, pieņemts. 478. grozījums atkarīt. 479. grozījums par, pret, noraidīts. 55. grozījums par, pārbaudīsim elektroniski. 5 par 55. grozījumu. pieņemts 20 balsis par, 15 pret. Ceturtais apsvērums, 56. grozījums par, pret, noraidīts. 57. par. Pārbaudīsim elektroniski 57. grozījumu. Sākam balsot. Norādīts 58. grozījums. Kas par? Pret. Pieņems. 59. grozījums. Kas par? Pret. Pieņems. 60. grozījums atkrīt. Pirmais grozījums no referents. Kas par? Pret. Pieņems. Otrais grozījums no referents par? Pret. Pieņems. 61. grozījums. Kas par? Pret. Pieņems. 65. par? Pret pret pieņems 62. grozījums, kas par pret pieņems 63. grozījums atkrīt un arī 64. atkrīt. 66. grozījums, kas par pret noraidīts. 67. par pret pieņemts. Trešais grozījums atkrīt. Un arī 69. un 68. Gro... grozījums atkrīt. Atvainojums, mēs tikai pārbaudām. Jābalso arī par 69. grozījumu. Kas par? Pret? Pieņemts. 68. grozījums. Arī tas par to jābalso, kas par. Pret. Pieņemts. 70. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 4. grozījums par. Pret. Pieņemts. 76. grozījums 76. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 77. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 79. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 78. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 83. grozījums par, pret, noraidīts. 5. grozījums par, pārbaudīsim elektroniski. 5. grozījums. Beidzam balsot. 18 par 17 pret. Tas nozīmē, ka ka 82, 85, 86, 81, 87 un 80 grozījums un arī 84 grozījums atkrīt. 88 grozījums par, pret, noraidīts. 90. grozījums par, pret, pieņemts. 89. grozījums papildinājums par, pret, pieņemts. 91. grozījums par, pret, pieņemts. 92. grozījums par, pret, noraidīts. 95. grozījums par, pret, pieņemts. Tad 93. atkrīt, 6. un 94. 96. arī. Tālāk 97. grozījums par, pret, pieņemts. 98. par, pret, noraidīts. 99. grozījums par pret pieņemts. 7. atkrīt. 8. un 100. grozījums par pret pieņemti. balsojam par 9 un 101 grozījumu par pret pieņemt. Tagad pārēsim pie 106. grozījuma par, pret, pieņemts. 107. un par, pret, noraidīts. 108. grozījums par, pret, noraidīts. 109. par. Pārbaudīsim elektroniski. 109. grozījums. That's, uh, and that is rejected by... Noraidīts. 18 balsis par, 18 pret, 110. grozījums par, pret, pieņemts. 111. atkrīt, tālāk 112. grozījums, kas par, pārbaudīsim elektroniski, 112. grozījums. Sākam balsot par 112. grozījumu. Uh, are 37 people going to vote or not? Okay, clearly not. Um, the vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. grozījums. 113. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 balss pār 17 pret 1 atturās. Tad esam pie pielikumiem. 180. grozījums. Kas par? Kas par? Vai liberāļi balso? Paldies. Kas pret? Pieņemts. Tātad 481. grozījums atkrīt. Un tagad esam pie galējā balsojuma. At, varam balsot par priekšlikumu kopumā. 37 kārtiņas ir ievietotas, vai balsos ir visi, jo izstāst, ka kādas ir ievilktas karti, bet nebalso. Nā, tad pieņems 23 balsas par, 14 pret. Liels paldies Hansliks kundzē. Es pārliecināta. Jā, es. Environment Committee. Es pārliecināts, ka to esat izmitā komitejas. Lielas paldies par jūsu darbu. Labi. Tagad varam pāriet pie balsojuma, pie um, Berskundzes ziņojuma. Vai viss varētu lūdzu, ja varētu klusumu? Tagad esam pie ziņojumu par introdiagnostikas medicīniskajām ierīcēm. Uh, so, uh, Mrs. Berard, you wanted to say a few... Bērs kundze, vai vēlties ko pateikt? Mēs sākam balsot. Kolēģi, paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās darbā pie šā ziņojuma, tīpaši ēnu referentiem. Uh,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 Yes. We should have clear, be clear that we are starting work on the medical device. Tā precizēšu, tātad mēs izskatām medicīnas ierīču direktīvu un pēc tam būs IVD. 14. Es ceru, ka visiem pareizais balsošanas saraksts jūs priekšā, jā? Ja? Nu labi, tad dod jums visiem sakudīti. Nu šobrīd, protams, ir ļoti sarežģīta balsošana, tā kā jūs izsaka liekas, tomēr esat gatavi, jā, ja? darbam. Nu, pirmkārt, es arī sveicu kolēģi, kas piedalīties pirmo reizi arī mūsu balsošanas kārtībā, un tā arī Mēcels kundze mūsu jaunā locekla, vai ne? Mums prieks, ka jūs šodien piedalāties balsošanā pirmo reizi. 14. referenta grozījums par pārvadām elektroniski, jo vēl daži ir aizgājuši elektroniski balsojumu par 14. 305 balso, ja? ne 306 jau balso. Nu, nē, vai sanāk 304 nobalsoja, bet 305 balso. Pieņemts. Labi, tālāk. 94. Par, pret, noraidīts. Tālāk 95. Tālāk 906 ir referents grozījums par. 96 par pret pieņemts. 97 papildinājums, kas par pret pieņemts. Tālāk um, 16 un 98 kopā pārpret pieņemts. 99 par. Vai varētu pateikt, lūdzu, skaidrāk, noraidīts. Pieņemts, tas ir pieņemts. Nē, labi, pārbaudām elektroniski. Lai viss būtu absolūti skaidrs. Par 99. lūdzu balsojam elektroniski un lūdzu fiksāks piediet pogas. 34 balso. Pieņemts. 19 pret 15. Simtais grozījums par. Jāpārbauda šķiet gan. Ka... Redzat, nu, noraidīts. 17. ir atsaugs, 18. ir uh, mutiskais grozījums referents, tātad par pret pieņemts, 19. par pret pieņemts, 20. par pret pieņemts, 101. par pret atturas uh, noraidīts, 102 par pret pieņemts, 103. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 104 par pret pieņemts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 pieņemts 25 par, ne tomēr 24 par, pret pieņemts 25 par, pret pieņemts 112 un 113 par, pret pieņemts 114 par, pret pieņemts 26 par, pret pieņemts 27 par, pret pieņemts 28 par, pret pieņemts 29 par, pret pieņemts 30. Elektrons, nē, par, pret, pieņemts. 301 par, pret, pieņemts. 115 par, pret Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. 115. Beidzam balsot. Noraidīts. 116 par pret pieņem noraidīts. 117 par pret noraidīts. 118 par pret noraidīts. 32 par pret pret pieņemts 34 par pret pieņemts. Jā, piedošana pārlecu. 33 par pret pieņemts. 34 par pret pieņemts. 35 par pret pieņemts. 36 par pret pieņemts. 119 par pret pieņemts. 120 pār, atkrīt 37 pār, pret pieņemts 38 pār, pret pieņemts 39 pār, pret pieņemts 121 pār, pret pieņemts 40 atkrīt. 123 dalītais balsojums pa daļām. Pirmā daļa Jums ir norādīts sarakstā par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pret, noraidīts. 122 atkrīt, 124 par, pret, pieņemts. 125 par, pārvarām. Beidzam. Un pieņems 19 pret 15. 126 par. Pret. Pieņemts. 127 par. Pret. Nu, nevarēja saprast, kas balso, nebalsoja. 127 par. Ā, ah, nē, elektroniski. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 22 pār pret 13. 128 pār pret. Pieņ, noraidīts. 129 pār pret. Noraidīts. 130 pār pret. Pieņemts. 41 un 131. kopā. Par, pret. Pieņemts. 132. Par, pret. Pieņemts. 42, 133 kopā. Par, pret. Pieņemts. 134 par, pret. Pieņemts 135 par, pret. Pieņemts 136 par pret pieņemts 137 par pret pieņemts 138 par pret pieņemts 139 atkrīt 140 par. Lūdzu elektroniski.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 144. 144. Kas par? Pret. Pieņemts 45 atkrīt, 145 par. Lūdzu elektroniski par 145. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, skaidrs. 146. par. Pret. Pieņemts. 147 padaļām. Pirmā daļa par. Pret. Par, par, pret. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Noraidīts. 46 par. Pret. Pieņemts. 47 par. Pret. Pieņemts. 148 par pret noraidīts 149 par pret noraidīts 150 par pret pieņemts 151 par pret pieņemts 152 par pret pieņemts 148 atkarīgi 49 par pret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 pieņemts 157 un 158 par, pret, pieņemts 52 par, pret, pieņemts 159 par un 160 kopā par. Lūdzu elektroniski. Pavigrināsim pirkstus. 307 balso, 307 nobalso. Liekas, ka jūs atkal esat pārdomājuši šai visai brīdī ja jūs varētu tomēr rokas celt skaidri un nepārprotam. Nu labi, tātad 170. Tas viss skaidrs tālāk. Blokā no 53 uz leju, kas ir pārpret pieņemts. Tālāk tad ķeramies pie 61. Par pret pieņemts.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 pret pieņemts. Par 53. pantu mutiskais grozījums par pret pieņemts. 168. par pret pieņemts. 169 par pret pieņemts. Tālāk par šiem varētu laikam blakā, jā? Ja? 170, 170 līdz 72, 3, 4, 5, šie kopā tad visi. Un arī 178, jā? Ja? Nu tātad, lūdzu blokā par šiem, par, pret, pieņemts. Un 76 atsaukts.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 meklīti. Right, so we do need to vote on 67. Jābalso arī par 177. Par 77. Par pret pieņemts. 68. Par. Lūdzu elektroniski. Par 78. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 216. 69 par. Bet eh, elektroniski. Par 79. lūdzu. Ja vien iespējams, lūdzu, fiksā balsot. Tikai 37 noraidīts, 17 pār 18 pret. 184. par pret pieņemts. 70 par pret pieņemts. 71 par pret pieņemts. 72 par pret pieņemts. 73 par pret pieņemts pieņemts, 185 atkrīt, 74 par pret pieņemts, 75 atkrīt, ne, neatkrīt, balsojam pa 75 to par pret pieņemts, 187 par pret pieņemts, 186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 pret pieņemts. 192 par. Pārbaudīsim elektroniski. Palīdzināsim tekstus. 305 balsām. tomēr cerēju, ka jūs balsojat par savu. Nu, nē, nu. nē. Tālāk 73 par. Pret noraidīts. 78 par. Pret. Pieņemts. 79 par. Pret. Pieņemts. 194 par. Pret. Pieņemts. 195 par. Atsaukts. 80 par. Pret. Pieņemts. 196 par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 Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. Nu, re, pats nobalsot par savu balsojumu, grozījumu. Par 201. Elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 202. Par. Atturis noraidīts. 801. un 203. kopā par pret pieņemts 204 un 82 kopā par pret pieņemts. 84 atkarīgi 200, 83 tālāk pieņemts. 84 par pret pieņemts. 25. par pret pieņemts. 85 par pret pieņemts. 806 un 206 par pret pieņemts. 207 par pret pieņemts. 208 par pret pieņemts. 209. 209 par pret pieņemts. Un tālāk 210. Matskais grozījums par pārpret pieņemts. 211 par pret pieņemts 807, atsaukt 212 par pret pieņemts. Tālāk apsērumi. Pirmais par pret pieņemts, otrais, eh, ne, trešais par pret pieņemts. 88 par pret pieņemts, ceturtais par pret pieņemts, 5 par pret pieņemts, 6 par pret pieņemts pieņemts 89 par, pret pieņemts 7 par, pret pieņemts 90 par, pret pieņemts 91 par, pret pieņemts 8, 8 par, pret pieņemts 9 par, pret pieņemts 10 par, pret pieņemts 11 par, pret pieņemts 12 par, pret pieņemts 92 pār pret pieņemts 13 pār arī atbilstam pieņemts 93 pār pret noraidīts. Kopumā tagad sagatavotais atzinums, balsojam elektroniski, sākam balsot. 36 tātad nobalso. Pēcam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm par. Neviens nav pret un četraturs. Paldies. Verā kundzei. Uh, so now we move on to. Tagad pāriesim pie sorry, we're just finding the voting. No, no sorry, I turned over too many. Yeah. Sorry, I'm just finding my voting list. Jā, es tikai uh, cenšos atrast to balsošanas sarakstu, saka priekšsēdētājs. Tagad balsosim par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. Vai jūs, uh, vai referenti vēlas kaut ko teikt? Nē. Tātad tagad Beras kundzes otrais ziņojums. Sākam ar ceturto grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 51. par. Pret. Pieņemts. 5. par. Pret. Pieņemts. 52. ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. 8. grozījums par pret pieņemts. 9. par pret pieņemts. 53. par pret pieņemts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

pret, visi pieņemti. 17. ar mutisko grozījumu, kas par, pret, pieņemts. 18. par, pret, pieņemts. 19. par, pret, pieņemts. 20. par, pret, pieņemts. 66. par, pret, noraidīts. 67. par pret. Mm, izskatās, ka noraidīts. 68. kas par pret noraidīts. 69. par kas par pret noraidīts. 70. grozījums kas par pret noraidīts noraidīts. 21. kas par pret pieņemts. 22. kas par pret pieņemts. 71. kas par pret pieņemts. 72. par pret pieņemts. Vai 58. bija pieņemts? Nē, tad mums ir jābalso par 73. grozījumu, kas par pret pieņemts, 75. kas par pret. Balsosim blokā. Nē, nē, balsosim vispirms par 75. kas par pret pieņemts, 23. kas par pret pieņemts. 74. kas par pret pieņemts. Tagad skatīsimies, vai varam balsot blokā. Nē, ju, nē jūs iebilstat labi. 20, 20, tātad 76. grozījums, kas par pret pieņemts, 24. par pret pieņemts, 25. par pret pieņemts, 77. par pret

par visiem šiem grozījumiem blokā. Kas par? Kas pret? Visi šie grozījumi ir pieņemti. Liels paldies. Tagad 82. ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. 83. ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. 84. kas par pret pieņemts. 85. grozījums, kas par pret noraidīts. 86. kas par pret pret noraidīts. 87. kas par pret pieņemts. Vai varam Korea de Campos grozījums blasot bloka 88 līdz 93 un vēl 95. un 98. grozījums. Tātad par visiem šiem no uh, balsojam blokā, kas pār pret uh, pieņemti visi. 32. un 97. kas pārpret pieņemti, 99. pārpret pieņemts, 33. pārpret pieņemts, 98. pārpret pieņemts, 100. ar mutisko grozījumu, kas pārpret pieņemts, 101. atkrīt. Tagad blokā referenta grozījums vai varam balsot? Nē.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 102. kas par pret pieņemts. 41. ar identisks ar 103. grozījumu, kas par pret pieņemti, abi divi. 42. kas par pret pieņemts. 104. kas par pret pieņemts. Vai varam balsot blokā? Nē, jūs iebilstat. 43. kas par pret pieņemts, 44. kas par pret pieņemts, 45. kas par pret pieņemts, 48. par pret pieņemts. 105. atkrīt, 47. kas par Balsojam blokā 47, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Arī 112 un 113. Vai jūs atbalstat? Labi. Kas par? Kas pret? Visi grozījumi ir pieņemti. Tagad pārējām pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par pretpieņemts, otrais par pretpieņemts, 48. par pret. Vēlaties pārbalstot, tātad 48. par pret Pārbaudīsim balsojot elektroniski, jo rezultāts nav skaidrs. Tātad 48. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 par un 18 pret. 49. par to var balsot, kas par pret pieņemts. Trešais grozījums, kas par pret pieņemts 50. Manders kunga grozījums, kas sākam balstot par 50. elektroniski. Šķiet, ka pieņemts bija, bet nu pārbaudīsim. Beidzam balsot. Nē, grozījums ir noraidīts 18 balsis pār un 18 balsis pret, neizšķirts, bet noraidīts. Līdz ar tagad mums ir jābalsto par visu atzinumu kopumā. Sākam balsot. Nu, balsojiet lūdzu, kolēģi. Ne visi ir vēl nobalsojuši. Beidzam balsot. Un 31 ir pār, neviens nav pret, un četri kolēģi ir atturējušies. Liels paldies visiem, apsveicam referenti un ceram, ka mūs atbalstīs arī vidus komiteja. Tagad mums ir jābalso par Mandersa kunga ziņo atzinumu kultūras komitejai par autortiesību un blakus tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Vai uh, referents vēlas kaut ko teikt. Eh, jāsāk balsot, es vēlos pateikties visiem, jo mēs par visu arī vienojāmies, saka atzinuma autors. Labi, saka priekšsēdētājs, nu tad sāksim. 12, 92, 93, kas par šiem pret pieņemti. 95, kas par pret Nē, mums tomēr būs jābalso elektroniski par 95. grozījumu. Nu, balsojiet, lūdzu, kolēģi, lūdzu, balsojiet ātrāk. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pār 17 balstis pret. 96. grozījums, ka sākām balsot elektroniski. Lūdzu, spiediet pogas ātrāk. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 97. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Šeit izskatās, ka mainās vairākums. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Arī noraidīts ar 18 balsīm par un 18 balsīm pret. Izskatās, ka kāds ir ielicis sistēmā balsošanas kartīti un nebalso. Lūdzu, tad izņemiet to. Tagad 12. kompromiss, kas par pret pieņemts. 102. kas par pret pieņemts. 103. kas par pret noraidīts.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 pieņemts, 16. kompromiss, kas par pret pieņemts. Tagad 115. grozījums, Rošfora grozījums. Sākam balsot elektroniski par 115. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts ar divu balstu pārsvaru, 19 balso pret un 17 par 116. Tagad kas par? Labi, balsosim elektroniski, šķiet, ka rezultāts nav īsti skaidrs. Noraidīts ar 17 balsīm par un 17 balsīm pret. Tagad 117. grozījums, kas par pret noraidīts. 17. kompromiss, kas par pret pieņemts, 18. kompromiss, kas par pret pieņemts, 126. kas par. Nu labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. 126. grozījums. Beidzam balsot pieņemts 21 balss par un 15 pret, 127, kas par pret pieņemts, 128, kas par, kas pret pieņemts, 15, kas par pret pārbaudīsim balstojot elektroniski. Tātad balsojam par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. atkrīt. Balsojam par 129. kas par pret pieņemts. 19. kompromiss par pret pieņemts. 134. kas par pret noraidīts. 135. kas par pret pieņemts. 20. kompromiss, kas par pret pieņemts. 21. kompromiss, kas par pret pieņemts. 18. kas par pret pieņemts. 139. kas par pret noraidīts. 140. kas par pret pieņemts, 141. kas par pret pieņemts, 142. atkrīt. Tagad pārējām pie 23. kompromisa grozījuma, kas par pret kas par 23. kompromisu, kas pret pieņemts. 147. kas par pret noraidīts. 24. kompromiss, kas par pret pieņemts. 25. kompromiss, kas par pret pieņemts. 25. kompromiss. Tātad, kas ir par, kas pret, atturas, pieņemts. 26. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 156. ekstrēma grozījums. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad izskatījās, ka noraidīts, bet, nu, Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 157. kas par pret. Noraidīts. 21. kas par pret pieņemts. 22. un 158. kas par abiem. Tātad kas par celiet rokas kas pret, labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. 22. un 158. grozījums. Beidzam balsot, un abi ir noraidīti ar 17 balsīm par un 17 balsīm pret. To visu būtu varējis izmainīt viena balss, bet tās nebija. 159. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 160. kas par, pret, pieņemts. 27. kompromiss grozījums, kas pārpret pieņēmts, 28. kompromiss, kas pārpret pieņēmts, 23. grozījums par pret atturs pieņēmts, 164. par pret atturas pieņēmts. 165. ir automātiski pieņemts, tagad pārējām pie 25. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts, 166. par pret atturas pieņemts, 26. ir atsaukts, 167. par pret noraidīts. 29. kompromiss, kas par pret pieņemts, 107. grozījums, kas nē, nē, tas atkrīt. Mums jāpāriet pie 30. kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. 34. kompromis, kas par pret atturas pieņemts. 38. ir atsaukts. Tagad 31. kompromis, kas par pret pret atturas pieņēmts. Labi, jūs gribat pārbaudīt, balsojam elektroniski par 31. kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Jā, un tas ir noraidīts 17 balsis par un 17 balsis pret. Tad mums jābalso par 178 grozījumu. Kas par? Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 176. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņēmts ar 19 balsīm par un 16 balsīm pret. 32. kompromiss. Kas par pret at, Mums jā, mums jāpārbauda, tomēr saka priekšsēdētājs, vai viss atbilst. Tātad 141. grozījums, vai tas tika pieņemts? Tas ir pieņemts, tātad tas nozīmē, ka 32. kompromiss vispār atkrīt, jo šis, uh, šis punkts ir vispār svītrots. Līdz ar to mums jābalso par atsevišķiem grozījumiem. 178. grozījums, kas par? kas par, kas pret, noraidīts. 179. kas par, pret, noraidīts. 181. kas par. Nu labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 181. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts ar trīs balstu pārsvaru. Ko tas nozīmē tagad? 29. līdz ar to atkrīt, bet 180. ir savietojams, un mums jābalso par 180. grozījumu, kas par pret noraidīts. Tagad 30. grozījums, kas par pret pieņemts, 182. kas par pret pret pieņemts. 183, kas par pret noraidīts. 184, kas par. À, mēs, mums nav jābalso par 184. patiesībā, tātad nebalsojam. Tagad kompromiss 33, kas par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 32. grozījuma, kas par pret pieņemts. 32. ir pieņemts, un tagad mums ir jāpāriet pie. Simtu astoņdesmit astotais grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Un 189. ir savietojums ar to, kas ir par šo pret pieņemts. Tagad 190. grozījums, kas par pret pieņemts. 34. atsaukts, tagad 191. atkrīt. Tagad nonākam pie 35. kompromisa grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 37. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts. Vai Eiropas Tautas partijas grupa balsoja par 38. labī? Paldies! Tālāk virkni grozījumu atkrīt. Nē, mums tomēr ir jābalso par šo svītrojumu grozījumu. Tātad 198. grozījums, kas par pret uh, pieņemts. Tagad pārējām tūlīt pie kompromisa grozījuma numur 38, kas par pret atturas pieņemts. 37. kompromiss par pret pieņemts. Tagad mēs Tagad mēs pārējām pie 44. grozījuma. Jā, vai visi piekrīt, kas par, kas pret, pieņemts. 201. atkrīt, 203. arī 204. kas par, pret, noraidīts. 200, 215. kas par, pret. Vai varam pārbaudīt elektroniski? Tad 215. grozījums pārbaudam. Beidzam balsot. 19 pār 16 pret. Pieņemts. 216. par. Pret. Pieņemts. 217. par. Pret. Noraidīts. 45. grozījums, kas par. Pret. Pieņemts. Tagad esam pie kompromisa grozījuma 39 par pret pieņemts. 223. grozījums par pret pieņemts. Kompromisa grozījums 40 par pret atturās pieņemts. 49. grozījums par pret atturās pieņemts. 230. par pret pieņemts. 231. par pret Atkārtosim 230. Priekšsēdētājs atvainojas. 231. grozījums. Kas ir par? Pret? Nav skaidrs, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 232. grozījums par, pret, atturās un noraidīts. Nē, tomēr pieņemts. 41. par, kompromisa grozījums 41. kas par. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par kompromisu grozījumu 41. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 234. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 235. par. Pret. Noraidīts. 236. par. Pret atturās pieņemts. 237. grozījums par, kas par, pret, pieņemts. 238. grozījums par, pret, noraidīts. 51. grozījums, kas par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 42 par, pret, pieņemts. 240. grozījums par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 63, kas par, pret, pieņemts. 54. grozījums par, pret, pieņemts. 55. par, pret, pieņemts. 242. grozījums bija atsaukts, mutiskais grozījums no Manders kunga un Klārkins kundzes, kas par, pret, atturās, pieņemts. Esam pie apsvērumiem. Tagad 56. grozījums par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 1 par, pret, pieņemts. Tagad kompromisa grozījums. Nē, tomēr. Es domāju, jāpievērš 59. 6. grozījumam, kas par, pret, pieņemts. Tagad Kompromis grozījums 3, kas par, pret, atturas pieņems. 63. grozījums par, pret, pieņems. 64. atkrīt. Kompromis grozījums 4, kas par, pret, pieņems. 67. par, pret, pieņemts. 68. grozījums par, pret, noraidīts. 69. grozījums par, pret, noraidīts. 70. par, pret, pieņemts. 71. par, pret, noraidīts. 3. par. Pārbaudīsim elektroniski. 71. grozījums. Lūdzu, balsojiet visi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad trešais atkrīt. Kompromisa grozījums 5 par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 6, kas par, pret, pieņemts. Piektais grozījums, kas par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 7 par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 8 par, pret, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, pieņemts. Astoņastais grozījums. Septītais grozījums tika pieņemts. Nē. Septītais grozījums tika atsaukts, tad balsojam par astoņasto grozījumu. Kas par? Pret, pieņemts. Kompromis grozījums 9, kas par? Pret, pieņemts. 81. par? Kas par? pret, noraidīts. Devītais grozījums. Devītais grozījums jau tika pieņemts, tad 82. atkrīt. Balsojam par 83. grozījumu par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 10, kas par, pret, pieņemts. 85. grozījums par, pret pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 11 par, pret, atturās, pieņemts. 88. grozījums. ir jāpārbauda. Divsimt Tātad 88. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nu, pārbaudīsim dubultā balsojumu elektroniski par 88. grozījumu. Beidzam balsot. 18 par, 4 pret, 12 atturās. 89. grozījums. Tad ir tikai valodnieciski. 89. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 90. par, pret, pieņemts. 91. par, pret, noraidīts. Tagad lūgums pārbaudīt elektroniski 91. grozījums. Tad 91 grozījums, balsojam elektroniski. Deviņdesmit pirmais grozījums, lūdzu, pasteidzieties. Tikai 31 cilvēks ir nobalsojis. Tad šis grozījums noraidīts. Tikai 31 cilvēks nobalsos. Es domāju, cilvēki jau ir pametuši telpas. Tagad balsosim par visu atzinuma projektu kopumā. Sākam balsot. Vai vēl kāds nobalsos? 35 kartas, ne 34, 35 kartas ir ievietots. Beidzam balsot. 34 par, neviens pret un viens atturās. Paldies Manders kungam. Ļoti labi. Labi, tagad pāriesim pie pēdējā balsojuma. Esam par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu, ko sagatavoja arī skungs un ko sagatavoja es. Es domāju, ka cilvēki diezgan labi zina šo ziņojumu. Skatīsimies, vai varēsim virzīties uz priekšu ātri un redzēsim, vai varēsim balsot par lietām blokā. 22. grozījums par pret pieņemts. 23. grozījums par pret pieņemts.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 Uh, amendment 24. 24. grozījums. 24. grozījums par, pret, pieņemts. 86. grozījums ir pieņemts. 25. grozījums, kas par, pret. Pieņemts. 26. grozījums par, pret. Pieņemts. 27. grozījums. Kas par? Pārbaudīsim elektroniski, lai zinām, cik cilvēku ir telpā. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par, 15 pret. 28. grozījums par, pret, pieņemts. 29. par pret pieņemts, 30. grozījums par pret pieņemts, 81. grozījums. 81. grozījums par pret pieņemts, 31. grozījums par pret pieņemts, 32. grozījums par pret pieņemts un Tad tālāk par apakšvirsrakstu par pretpieņemts. Kompromis grozījums 1 par pretpieņemts. Par 94. nebalsojam. Kompromis grozījums 2 par pretpieņemts. Kompromis grozījums 3 par pretpieņemts. 91. grozījums pārņemts. 33. par pretpieņemts. 95. grozījums par pret noraidīts. 34. grozījums par pret pieņemts. 57. par pret noraidīts. 58. grozījums par pret pieņemts. 59. par pret pieņemts. 6. Varam balsot par 661. kopā par pret pieņemt. Tas 661. grozījums. 35. grozījums par pret pret pieņemts. Tālāk 36. grozījums par pret pieņemts, 37. par pret pieņemts, 38. par pret pieņemts, 62. mēs paņemam, 39. par pret pieņemts, 40. par pret pieņemts, 51. balsosim elektroniski par šo, tas ļoti izšķirošs jautājums. Sākam balsot par 51. grozījumu. Vai visi varētu lūdzu nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts. 17 pār 15 pret un 2 atturās. Ļoti tūs balsojums. Un tas pats arī 52. grozījumā. Sākam balsot elektroniski par 52. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši, lūdzu? Beidzam balsot. Pieņemts 29 par, 3 pret. 56. par, pret, noraidīts. 41. par, pret Kas par? Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 pār 16 pret. 42. grozījums par. Pret. Pieņemts. 49. 73. 75. nebalsojam. 74. grozījums, kas par. Pret. Pieņemts. 43. par, pret, pieņemts. 44. par, pret, pieņemts. 76, 77, 78. Nebalsojam. 45. grozījums dalīts balsojums. Balsojam par pirmo daļu par, pret, pieņemts. Otrā daļa. Balsojam elektroniski par otro daļu. Lūdzu, balsojam ātrāk. Nav atlicis daudz laika, tikai 33, 34 cilvēki balso. Noraidīts 16 par, 18 balsis pret, 79. grozījums par, pret, atturās pieņemts, 48 un 47. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts, abi grozījumi noraidīti. 48. grozījums ar mucko grozījumu, kas par, pret, pieņemts. Virsraksts, kas par, pret pieņems. 53. un 54. nebalsojam. 55. grozījums, kas par, pret, noraidīts. Tālāk virsraksts, kas. Jā, balsojam arī par virsrakstiem. To, tos atbalstam. 63. 64. 65. nebalsojam. 66. kas par, pret, noraidīts. 67. par to nebarso, nebalsojam. Tagad esam pie apsvērumiem. 11. kas par? Pret. Pieņemts. 69. grozījums nebalsojam. 12. grozījums kas par? Pret. Pieņemts. 70. grozījums nebalsojam. 72. grozījums kas par? Pret. Noraidīts. 13. grozījums kas par? Pret. Pieņemts. 14. grozījums. Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 4, kas par, pret, pieņemts. 15. grozījums par, pret, pieņemts. 68. nebalsojums, 71. kas par, pret, pieņemts. 16. kas par, kas par, 16. grozījums, pret, noraidīts. 17. grozījums par, pret, pieņemts. 19. grozījums par, pret, pieņemts. 18. grozījums atkrīt. 20. grozījums par, pret, pieņemts. 21. par, pret, pieņemts. Tālāk, vai varam balsot tālāk uh, blokā? Visi grozījumi no 1 līdz 10 balsojiem blokā, kas par, pret, tie visi ir pieņemti. Ņemot vērā to, ka 51. tika pieņemts, manai grupai rodas problēma, mana grupa vēlētos balsot par visu rezolūcijas tekstu, jo tajā ir ietvertas ļoti daudzas labas lietas. Tomēr, pirms mēs balsojam par um, dokumentu kopumā, vēlos izteikt lūgumu, lai mums ir atsevišķs balsojums par šo vienu punktu plenāru sesijā. Man šis lūgums jāizsaka tagad, jo noteikumi saka, ja komitejā ir vienbalsība, tad tādas, tādas atsevišķas balsojumas nevar atļaut. Tādēļ, lai mana grupa varētu balsot par visu tekstu kopumā, es lūgu citas grupas piekrist, lai mēs balsotu atsevišķi par šo punktu plenāru sesijām. Priekšsēdētājs, labi, var runāt savas grupas vārdā, un arī Maklārkins kundze, kas ir uh, ēna referenti, mēs atbalstam jūs, ka varētu būt atsevišķas balsojums plenāru sesijā. Es ceru, ka citas grupas piekrīt. Uh, Tagad, ja esam par to vienojušies, tad balsosim par visu rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts. Liels jums visiem! Liels paldies no Arijas kunga un arī mani vārdā. Mēs augstu vērtējam jūsu atbalstu. Un varu jūs tikai informēt, tos, kuri nebija šeit agrāk. Tad a, a, kompromiss a, par šo digitālā tirgus dokumentu notiks nākamā ceturtdiena plenāra sesijā no rīta. Beidzam, esam beiguši balsošanu desmit minūtes vēlāk nekā paredzēts, un tagad varam pievērsties arī nākamajiem jautājumiem. Paldies visiem, kas ieradās. Yeah.

Right. Labi. Vai uh, lūdzu cilvēki, kuri nepaliks atlikt šo sanāksmi, lūdzu pamatiet telpas klusām, jo tagad mēs izskatīsim Engela kunga atzinumu projektu par, par šo starptautiskās tirzniecības komiteja par trešo valstu preču pakalpojumu piekļuvu Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējiem tirgumu. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums, un es lūkšu Engela kungu uh, iepazīstināt ar savu atzinu projektu. Ir arī klāt ēna referenti Vailers kundze. Es nezinu, uh, kas vēl. Kreutzmann kungs ir Rilleris kundze, Maklārkins kundze arī ir šeit. Tas liekas kavēšanās Engela kungs ļaušu jūs uh, pastāstīt par atzinumu projektu. Paldies, Malkom! Un lai gan šī ierosinātā regula to uzvarētu uzskatīt, ka tas ir ārkārtīgi uh, svarīgs, bet, nu, atvēlētais laiks uh, šī, darbam pie šī dokumenta šajā komitejas nebija tik liels. Un šādos gadījumos ir divas iespējas. Vai nu jūs iesaistaties garās, bet, nu, visticamāk, tādā nevajadzīgā un neproduktīvā ciņā par varu ar konkurējošo komiteju, lai um, pārņemtu lielāko daļu darba. Vai nu arī jūs to nedarat, un tad gluži vienkārši novērtējat to, ko, to, kas ir iespējams. Tādēļ es atvainojos, man ir problēmas ar telefonu šorīt, es atvainojos, bet nu, turpināšu. Runāšu par divām lietām. Pirmkārt, šis atzina projekts, ko esmu iesniedzis, tas ir ierobežots un attiecas tikai uz to, kas ir IMCO komitejas ziņā un atliek at, um, pārējā darba daļa ir atstāta starptautiskās tirzniecības komitejai. Un tad, eh, ka redzējāt, tas nav nes tik plaši, te ir runāts par dažiem procedurāliem punktiem un elementi, kurus es kā sagaidu, ka tos varētu arī sasaistīt arī to darbu, ko mēs pašlaik strādājam pie publiskā iepirkuma teksta. Mums vajadzētu mēģināt sanākt, panākt lielāku, pēc iespējas lielāku sastarpējušo koherenci starp abiem tekstiem. Un otrkārt, šī ierosinātā regula, nu, pret to nav tāda uh, plaša patika mīlestība, pret to ne visās politiskajās ģimenēs. Tā patīk. Un arī šajā ēkā, cik zinu, tad arī intrakomiteja nav nav pārāk lielā sajūsmā, viņi ir. Uh, uh, gluži vienkārši tad novilcina pēc iespējas ilgāk darbu pie šī dokumenta. Iepriekšējā ietekmes izvērtējumā, kuru mēs saņēmām parlamentā par ierosināto tekstu, šis vērtējums nav pārāk pozitīvs. Būtībā tiek teikts, ka MVU MVU neko neiegūs no šī teksta pieņemšanas, un ietekmes izvērtējumā arī teikts, bet nu to jau mēs zinājām arī iepriekš, ka te varētu būt tādi atriebības uzdevumi no citām pusēm, un to no mūsu darba kārtībā nevajadzētu iekļaut. A, mums nevajadzētu izlikties labākiem, kā esam, arī saskaroties ar uh, grūtībām. Ja mēs uh, domājam par saviem partneriem pasaulē, uh, ja mēs atveram savas durvis, tad to drīzāk vajadzētu darīt ar tādām tirzniecības sarunām, nevis ar šādu tekstu. Un, kā jau es teicu, tad ietekmes uh, izvērtējums uh, nav bijis pārlieku pozitīvs. Tomēr mēs neesam pilnībā atbalstīti, pilnībā atbildīgi par visu tekstu, mēs esam atbildīgi tikai par atsevišķiem elementiem. Ja pareizi atceros, tad grozījums ir iesniegt līdz 11. jūlijam, kolēģiem būs pietiekami daudz laika, kā jau būsiet pamanījuši, un atkārtoši arī beigās esmu izvēlējies tad strādāt tajā kompetenci ierobežojumā, kāds mums ir piešķirts, kad mēs iesniegsim savu darbu interkomitejai, un tad mums varētu rasties vēlāk kādas problēmas, no kā vēlas izvairīties. Tas ir, protams, kolēģi ziņā izvē piekrist šādai darba līnijai vai izvēlēties kādu citu pieeju, bet tad nobeigumā gribam teikt, ka es būtu priecīgs, ja mēs varētu vienoties par to, ka mēs turpinam darbu, kā es to uzsaucu, tā, uzsācu tā gluži vienkāršā iemesla dēļ, ka ir varbūt citi piemērotāki fórumi, kur izvērš diskusijas. Un ja mēs pieturēsimies pie manas izvēlētās līnijas, tad mēs mums atvieglosim savu dzīvi, ka nokļu, nonāksim pie galējā teksta. Paldies! Uh, well, thank you very much for your very clear... Paldies par ļoti skaidro pozīciju. Es domāju, es jums arī kādā ziņā piekrītu. Te ļoti svarīgi tiešām pateikt, īpaši atrisināt 50. pāntu. Bet es saprotu, ka jūs esat ļoti daudz pie šī jautājuma jau strādājuši šobrīd. Labi, tad ķeramies tālāk un dodu vārdu ēnu referentiem. Vaļai kundze, lūdzu. Jā, <clears throat> vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Engelkungs, es tiešām augstu novērtēju, ka jūs precīzi sakat, ka mēs tikai varam savas kompetences robežu šeit kas mūsu iekšē tirgumu jāizsaka. Tad mēs nevaram visu jautājumu sarežģītību mēģināt tikai atrisināt šajā mūsu komitejā. Pareizi jūs to uzstādat. Uh, vienlaiks tomēr šis nodalījums nav tik precīzs un skaidrs. Principāli man politiskā grupa vienmēr ir atbalstījusi šo priekšlikumu. Tādā ziņā, ka vienmēr atbalstījusi pašu komisiju savu priekšlikumu. lai gan ir atsevišķas delegācijas, arī Vācijas, piemēram, daudz uzņēmēji ekonomikas uh, nozara it kā iebilst šim priekšlikumam. Tad šobrīd ir grūti šo procesu virzīt tālāk, īpaši, ja reāli ņemam vērā ietekmes novērtējumu. Vakardienas piedalījos arī ārējās tirdzniecības komitejā, un un referents tieši daudz runāja par parlamentu veikto ietekmes novērtējumu, kas īstenībā ir absolūtā pretrunā ar komisijas veikto ietekmes novērtējumu. Tādēļ tas satraucoši šie divi e, atzinīgi ā, pretrunīgā ietekmes novērtējumi. Un šīs bažas nekur nepazuda. Tās bažas ar vienu ir aktuālas. Un vadošā komiteja, vadošais referents tomēr tā it kā pusvārdā, bet diezgan nopietni lūdza komisiju atsaukt šo vispār priekšlikumu. Tā kā nu, tas likās tā, nu teikšu tā piesardzīgi, nu, varbūt nebūtu nebūt tik neloģiski, ja arī mēs tomēr šo jautājumu tik uh, viennozīmīgi nevērtētu. Te vajadzētu iekļaut vairākus kritērijus, socioloģiskos, uh, sociālos, politiskos kritērijus, jo nu te ir jāizseko visam jautājumam līdz galam. Pirms mēs uzsākam tālākās debates, es domāju, ka mums būtu jārunā ar pašu referentu un jāuzskata, ko tad viņi tomēr uzskata atbildīgā komiteja. Vai viņi uzstās uz to, ka viss priekšlikums ir jāatgriež atpakaļ komisijā? Vai arī, ka viņi tomēr skatās uz citiem pozitīviem solījumiem, kā varētu ar šādu soli panākt jaunas darba vietas, un īpaši attīstības valstīs, uh, nu, īstenībā šis priekšnosacījums vairs nav nekur īsti pamatots. Ja viņš vairs nav aktuāls, tātad jaunu darbvietu radīšana, tad um, tādā gadījumā, man liekas, jau būtu gandrīz vai liek šādu priekšlikumu, vai vismaz jau nu jāapšauba, vai tiešām jāgaida to darbu turpināt. Mums vajadzētu katrā ziņā arī noskaidrot šo pozīciju, un vakardienas debatēs tie tiešām uzsvēra visi, kā Parlaments sagatavotais ietekmes novērtējums balstās uz ļoti nopietniem pētījumiem. Tas nav tāds, kas vienkārši tā pašizdomāts pierādījums. Tas ir ļoti nopietns zinātnisks pētījums, un tas mums jāņem vērā. Tas ir absolūti mūsu interesēs. Un droši vien jūs varat labi atcerēsties jau pirmajās debatēs, sarunās. Toreiz bija arī mūsu mm, ieviesis uh, no ASV, kur mēs tā tieši veidojam šo brīvo tirzniecības nolīgumu. Um, mēs vēlamies, protams, panākt to, lai Eiropas produkti un preces nonāk um, ASV tirgos um, brīvāk. Nu, bet kādā ziņā šī direktīva, man liekas, tad īsti tādā ziņā to nesekmēs. Nu, tādā, es ierosinu, ka mēs nogaidām, ka atbildīgā komiteja skaidri pozicionē parlamentālāku nostāju un skatāmies, varbūt mēs to varam atbalstīt. Paldies, ka jūs pastāstījāt, kas īsti notiek Startautiskās tirdzniecības komitejā. Tas tiešām svarīgi. Varbūt, ka referents varētu par to arī izteikties, par to, kā tad varētu mēs varbūt tieši viņa loma vairāk izcelt. Tātad atbildīgā starptautiskās tirdzniecības komiteja ir referents, kas varētu varbūt tad signalizēt par tālāko darbību. Es arī aicināšu komisiju, protams, izteikties par šo jautājumu vēlāk, un man ir prieks jūs arī šeit sveikt, un es atceros, ka jūs iepriekš nepieminēju un, man liekas, arī no DigiTrade cilvēki ceļā. Mhm. Nu, labi. Bet, nu, viss jau te ir iekavēs arī šo priekšlikumu jāatzīst. Kroicman kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, Engelkungs, jums par um, jūsu darbu šajā ļoti strīdīgā jautājumā. Es pārstāvu šeit uh, savu kolēģi un viņa viedokļus. Līga gada kungs iepriekš jau norādīja. ka brīvās tirdzniecības nolīguma parakstīšana ar ASV nekādā ziņā nenozīmēs, ka a, tiek um, a, <clears throat> it kā pavaināta um, tirdzniecība ar citām trešām valstīm. Viņš uzskata, ka tas nav pamatot tā domāt, un tādēļ viņš uzskata, ka sestais pants ir jāsvitro, un tāpēc ir astotajā līdz desmitajā pantā noteiktā procedūra jāsaglabā. Viņš uzskata, ka mums nevajadzētu sastrumstalot ne tikai Eiropas Savienības iekšējo tirgu, bet vienlaikus arī nodrošināt, ka mēs nepieļaujam šeit divus paralēlos procesus. Tikpat labi te varētu būt, ka atsevišķas eh, valstis mēģina panākt divpusējos nolīgumus ar Ķīnu vai uh, citām valstīm, un līdz to mēs sadrumstalām iekšā tirgu. līdzinējais varbūt jautājums nav īstenībā visur izpētīts, īpaši sestais pants par kompetencijām un pats svarīgāk, kas parīgums eh, Inte referents ir norādījis, ka, ka gal galā tomēr jau sestais pants kļūst par info komitejas kompetences jautājumu. Un mēs ļoti ceram, ka mums būs jāgroza šī likumdošanas daļa. Sestajā pantā tātad mēs šobrīd um, skatām līdzinējo situāciju Tas ir ļoti svarīgs pants, par ko iepriekš nekur um, nerunājām. Tad septīto pantu mēs iepriekš neizskatījām. Par to, vai skatāmies par dempinga cenām, um, ārkārtīgi zemes cenas, kas tiek piedāvātas. Par to jau arī Engelkungs savā ziņumā runā, atzinumā, un te ir runa par vietējo pašvaldību lomu. Ja šāds cenas uh, ir noteikts ļoti zems, Tā kā te runa nav tikai par vislabāko izdevīgāko cenu, bet arī pamatotu informāciju, ko piedāvājuma iesniedzējs uh, mm, atklāja. Tā kā cenā, un tad jau šis piedāvājums, ka izvēlēties varbūt tad otru izdevīgāko piedāvājumu, ar to nepietiek, te tiešām jāpārbauda viss cits arī pārējie kriteriji. Nu, labi, es nerunāšu par visām citām detaļām, bet kādā ziņā te ir jāuzsver, jāakcentē galvenie jautājumi un tālākajā virzībā. Visbeidzot, ļoti svarīgi ir atzīmēt to, ka iespējams, ka nevajadzētu veidot jaunu regulu vispār, nekā, nu tad labāk, lai nav regulas, nekā ir tāda vāja regula. Galu galā jau dalībvalstīm šobrīd ir paredzēta savā likumdošanā dažādi veidi varianti, kā viņi var arī pie, pārbaudīt ļoti lētus piedāvājumus. Jo šeit mēs domājam par regulu un galu galā tā būs prioritāri pretim nacionālām tiesībām. Tādēļ, ja mēs piedāvājam labāk, tad lai nav regulas nekā ir slikts risinājums. Paldies. Pirms došu vārdu Rūlas kungam. Kundzei, es sveicu šeit arī DG Trade pārstāvis. Rūlas kundze, lūdzu. Kreutzmann kungs, jūs man ļoti pievīlāt Es cerēju, ka Lugakārt kungs un jūs pieturēsieties pie priekšējā priekšlikuma, ka vispār jūs teiksiet, jūs nosūtat atpakaļ šo komisijas priekšlikumu. Un man būtu liela vilšanās, ja viņš tā būtu mainījis savu viedokli. Es personīgi uzskatu, ka te jau jāskatās uh, uz parlamenta ietekmes novērtējumu, bet mēs redzam, ka arī pašā komisijas ietekmes novērtējumā arī zinām tādu pretrunas, un mēs redzam, ka šis priekšlikums nav pietiekami labi izstrādāts. Turklāt mēs arī uzskatām, ka, ja es citēju arī referentu, problēmas uh, tizniecības sarunās būtu ar šo atrisināms, uh, Nē, tā tas nav. Pirmkārt, jāatrisina šīs sarunas un nevis uzreiz tā ķerties pie uh, ie, publisko iepirkumu mazajiem vidiem uzņēmumiem. Tas jau nav runa tikai par maziem vidiem uzņēmumiem, te papildus uzreiz arī sloks uh, iepirkumu iestādēm. Tieši tādēļ mēs nevēlamies to sarežģīt un mēs aicinātu šo tālāk atbalstīt priekšlikumu par priekšlikuma no nu, atpakaļ nosūtīšu komisijai. Un tādēļ tas, ko jūs sacījāt, protams, arī mūsu kompetences sadalījums, un tas ir, protams, pareizais, jo jūs kā referents, protams, ko jūs varat darīt, nu šobrīd vienīgais, protams, ieturēties šā pie mūsu kompetences jomām. Un uh, es, protams, arī iesniegšu savu grozījumu, tātad skaidrs priekšlikums atsūtīt atpakaļ komisijai šo pašu priekšlikumu. Bet es kādā ziņā ceru, ka arī te par šo jautājumu izlems jau arī vajadzīgi arī atbildīgā komiteja. Maklā Klārkins kundze. Paldies! Referents norādīja, mums ir ļoti šaura kompetence šajā jautājumā, un esmu brēnu referente arī INTE komitejā. Līdz ar to šim jautājumam seko ļoti cieši. Un es ceru, ka jautājums tiks pavisam drīz izbeigts. Jo fakts ir tāds, Eiropas parlamenta veiktais ieteikums novērtējums jau atklāja ļoti negatīvas saks, ko īstenībā daļai atklāja arī komisijas ieteikums novērtējums. Un komisijas uh, priekšlikuma īstenībā nav nekāda pamata. Mēs pat uzskatām, tas īstenībā gandrīz ir kaitīgs, tas radīs zaudējumus iekšējiem tirgum un vietējiem uzņēmumiem. Tādēļ konkrētie grozījumi, kas sagatavoti atzinumu projektam, es baidos, ka īstenībā tie atkal palielinās birokrātisko slogu. Kopumā tas būs slikti Eiropas uzņēmumiem, un tas nebūs par labu arī iekšē konkurencei. Ilgtermiņā tam varētu būt ļoti nopietns seks. Tādēļ mums komitejā vajadzētu nopietni izvērtēt iespēju arī šo priekšlikumu noraidīt Nu, un tad Inta komiteja, protams, varētu turpināt to vēl izskatīt. Un tad mums jādomā, kāpēc mēs turpinām un uzstājam strādāt pie jautājuma, kuram īstenībā nav nekāda pamata. Tas arī īsumā viss. Bet, nu, jāatzīst, protams, ko padod ekskomsija. Vai vēl kāds cits deputāti vēlas izteikties? Baltazārī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Frankam Engelam par sagatavotu atzinumu par šo regulas priekšlikumu. Nu, tam varētu būt nozīmīga loma ekonomikas krīzes pārvarēšanā, darbvietu ražīšanā, bet, rad, radīšanā, bet baidos, ka tomēr te ir asimetrisks šīs attiecības. Ja galu galā mēs runājam par ekonomikas uh, uh atvesošanos ar valsts iepirkumiem, uh, kas tad ir 300 miljardu apjoma, eiro apjomā, tas, protams, ir svarīgs ekonomiskais rādītājs, bet viens, vienalga mums jāsaprot, kā. Ja šīs milzīga iepirkuma apjoms 350 miljardu apjomā, tad ASV 250, Japānā tas ir tikai 120, tas kādā ziņā nozīmē, ka mēs esam paši lielākie un mums ar vienu viņu tirgi ir slēgti. Mums ir daudz nozares, kur mēs esam pārāk, kur mums ir ļoti spēcīgas pozīcijas būvniecībā un dzelzceļā, bet mums īstenībā jāskatās, ka viņu tirgi paliek slēgti. Ekonomiskā krīze ir likusi citām valstīm piemērot protekcionismu. Brazīlija, Krievija to dara. Viņi savus valsts iepirkumus piešķir vietējiem. Un ārvalstniekiem ļoti maz izredzes. Ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības pozīciju, tas, protams, ir apsveicami, bet mums ir nopietns bažas par to, kāds tad ir tomēr arī birokrātiskās, um, birokrātiskie šķēršļi un sloks, kas pieaugs. Nu, labi, problēma jau nav tikai šo ietekmes novērtējumu, te galvenokārt ir visnebēr politikas un ekonomikas problēmas. Un arī mēs zinām, ka padomē jau var pašā kritizēt šo priekšlikumu ļoti aktīvi. Tad jau īstenībā jautājums jau nebūtu par šo atsevišķo priekšlikumu, bet gan par vispārējo, vispārējo Eiropas pieeju uh, valsts iepirkumiem. Te vairs nav tikai atsevišķu dalībvalstu problēma, tā ir vispār Eiropas problēma. Es, piemēram, pats sagatavojušu atzinu par šo jautājumu juridisko lietu komitejā, bet, nu, IMKO komitejai būtu jāsniedz ļoti spēcīgs signāls. Tādēļ es domāju, ka jums, Engelkungs, ir jāņem vērā arī veids, kā mēs varam ietekmēt šo atzinu un vispār priekšlikumu virzību. Labi, mēs varam mēģināt apkopot dažādas grozījumus, veikt zināmas labojumus, lai būtu tāda skaidrāka politiskā pozīcija komitejas vārdā. Par sesto pantu. Te varētu ieviest tādas striktākas normas. Tad, ja mēs skatāmies arī, piemēram, tenderi par summu zemāku par 5 miljoniem eiro, Līdz ar to līgumslēdzēju pusām būtu iespējams izslēgt piedāvājums no trešajām valstīm, ja viņi radītu vairāk nekā 50% no vispārējās vērtības. Tādā ziņā, ja viņi piedāvā par dempinga cenām savus piedāvājumus, kas ir par 50% zemāk nekā standarta piedāvājums, tas būtu tad jāizslēdz no spēles. Tā kā mums būtu jāpieņem šādi spēcīgi lēmumi. Mums vienmēr būtu jāsaņem arī rakstveida informācija. Mums būtu jāinformē arī citi, kas iesaistīti iepirkuma procedūrā par to, ja iepirkuma iestāde piešķir iepirkumu par ļoti zemu cenu, nenormāli zemu cenu. Es domāju, ka parlamentam būtu jāsniedz ļoti skaidrs politiskais signāls. lai mēs varētu pārvarēt varbūt mūsu ierasto nevēlēšanos un skatīties tikai uz savu nacionālo tādu egotismu, egoismu. Mums ir jārīkojas, lai arī starptautiskajos fórumos mēs izmantot savas iespējas. Un, protams, risināt sarunas ar saviem arī konkurentiem bet nepieļaujam, ka viņi nu, mūs izmanto. Nu, mēs jau nevēlamies atkal ieviešēt protekcionismu. Bet kā lai mēs cīnāmies ar valstīm, kas savukārt ir ieviešušas protekcionismu un savus tirgus aizvērušas? Nu, kā tad vēl var runāt par vēl lielākiem ierobežiem, jo šie tirgi slēgti? Nu, paldies. Došu vārdu tātad komisijai. Un tad došu vārdu Vēngiņu kungam. Jāatzīst, ka mums nav īpaši daudz laika komisija šodien jums, ko piedāvāt. Bet, nu, tāds vārds jums. Lūdzu, vārds jums. Droši vien sāksim ar tirzniecības komiteju, ja? ģenerāla direktorāta birošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī atzinīgi vērtēju, ka jūs, protams, atgādinat mums visu šo vēsturi un fonu, un Baltazāra kungs jau ļoti precīzi norādīja, ka šobrīd mums ir ar vienu lielāks problēmas ar piekļuvi trešo valstu tirgiem un mēs šo jautājumu nevaram pabīdīt malā arī šajās debatēs. Es atvainojos, ka skavējos, bet es saprotu, ka lielākā daļa no diskusijām ir tieši par to, kāds ir paša parlamenta sagatavotais ieteikums novērtējums. Jau vakardien mēs par šo jautājumu runājām, un tas bija pirmo reizi. Jāatzīst, ka tas ir ļoti apjomīgs dokuments, un mums vajadzēs papildus vēl arī iedzināt, padzināt to izpētīt. Tomēr viena lieta jau krīt acīs no paša sākuma. Te piemērot pilnīgi citu metodoloģiju. Un es par to runāju vakardien, un es uzskatu, ka tas īstenībā ir pats svarīgākais jautājums. Un tad tikai pēc tam mēs varēsim arī izskatīt atsevišķos politiskos jautājumus. Tātad tehniskā līmenī. Ietekmes novērtējumā, ko ir sagatavojis komisija, mēs esam mēģinājuši, un šķiet to arī novērtēja arī pats parlaments, arī savā ietekmes novērtējumā, ka šīs joma nav pateicīga, tur ļoti grūti iegūt datus. Jo iepirkuma tirgu mēs diezgan skats aplēšam un vispār vērtējam savādāk. Jau Eiropas saimnības ietvaros, un, protams, tad jau vēl tur ir arī valdība parakstītie iepirkuma nolīgumi. Tādēļ mēs vienkārši balstījāmies uz tiem nolīgumiem, kas mums starptautiskiem partneriem, par to, ka mūsu arī uzņēmējiem ir piekļuva viņu tirgiem, ievērot zināms nosacījums. Tā nav nekā tāda jauna unikāla pieeja. Tā kā nesam to izdomājuši tā pēkšņi. Nu, šām strīdām jau arī seko Pasaules tirdzniecības organizācija. Un ir arī Pasaules tirdzniecības organizācijas 2011. gada ziņojums, kas tieši runā par uh, to, ka turpmākā Pasaules tirdzniecības organizācijas paplašināšanās ietekmēs iepirkuma nolīgumus. Te runā par tirgus iespējām, kuras balstās uz savstarpējām saistībām kuras puses ir parakstījušas. Tad no nu, vienas puses tās tirgus iespējas, un otrs ir arī tirgus uh, iekarošanas radītāji. Un, protams, te ir atšķirība šie attiecības uh, un tirgus uh, iekarošanas, uh, ieņemšanas, tas ir uh, rādītājs atšķirs. Vienlaikus arī Pasaules tirdzniecības organizācijas pētījums atklāja to, ka īpaši šis jaunākais pētījums pirms pāris gadiem, ko pabeidz arī uh, komisijas eh, DG Markt. Tātad eh, jūs nevarat runāt tikai par ieguvumiem, ko jums sniedz piekļuvi tirgumu, un to rēķināt tikai pēc tirdzniecības apjomiem un par ārvalstu uzņēmumu piekļuvu Eiropas Savienības uzņēmumiem un tirgumu. Vienlaikus jums saņem vērā arī, arī par, piemēram, meitas uzņēmumiem. Uh, Eh, kas no ārvalstu uzņēmumiem tiek nu, nu, pieregistrēti Eiropas Savienībā. Un mēs redzam, ka ārvalstu tiešās investīcijas lielā mērā notiek tieši caur filiālu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Ja skaties precīzi uz šiem datiem par Eiropas Savienību, tad jāatzīst, ka nebija liels atšķirības starp ārvalstu vai iekšējo piegādātāju. Tādā ziņā mēs nonākam ļoti unikālā pozīcijā. Neviens cits no partneriem neatrodas šādā pozīcijā. Mums, protams, ir ļoti strikti ierobežojumi ar valstu investīcijām. Eiropas parlamenta sagatavotais ziņojums un ietekmes novērtējums. Nu, viņi tad uh, savos secinājumos saka, ka nepilnīgā tirgus atvērtība ar Krieviju un Ķīnu, Ķīnā tad šīs tirgus daļai slēgšana, ir uh, pielīdzinām arī mūsu situācijai. Bet es domāju, ka tas tieši ir ļoti satraucošs šāds secinājums, jo jūs tikai skaties, ir iekarošana tirgus šos rādītājus. Uh, tirgus penetrācija. Tas kādā ziņā nav vienīgais rādītājs, te ir jāskatās arī tiešās ārvalstu investīcijas. Jo jāsanāk, ka, protams, viņu vien rādītāji var atbilst arī Eiropas Savienībai, bet kā tad realitāte Eiropas Savienība mēģina iekļaut, uh, iegūt uh, piekļuvi viņu tirgiem, um, nodrošināt šos ārvalstu iepirkumu tiesības? bet uh, viņiem savādāk situācija. Ja jūs skaties savukārt gandrīz salīdzināt abolis un bumbieriem, jo mūsu uzņēmumi darbojas uh, uz viņu noteikumiem, savukārt viņiem ir daudz vienkāršāk iespējas darboties Eiropas Savienībā. Jo te vienkārši neparādās vispār šajā statistikā uh, viņu Eiropas uzņēmumu Mm, darbību iepratīm daudziem ārvalstu uzņēmumiem, kas darbos Eiropas Savienībā caur savām filiālēm. Un tas vairs netiek uzskatīts par ārzemju uzņēmumiem, bet tā kā drīz kā vietējie. Bet, lai gan īstenībā tas tā nav. Tātad to vajadzēja parlamentam ņemt vērā. Papildus ir jāskatās ar vienu papildus ir mm, apgrūdinājumu vispār iekļūt pieju ārvalstu tirgiem. Tātad šī tendence, ka valstis vairāk paraksta divpusējus nolīgumus un tādā ziņā arī ierobežo piekļuvi, arī kā ekonomiskās krīzes reakcija. Tāpat arī Pasaules tirdzniecības organizācijas dokumentā arī norāda uz dažādām citām praksēm. Tātad nav jau tikai, ka Eiropas komisija šeit satrauc, bet arī citas starptautiskās organizācijas um, norāda šādam bīstam attīstības tendencēm. Tīri metodoloģiski tātad šeit Eiropas parlaments balstās tikai uz šiem penetrācijas rādītājiem, tad tirgus iekarošanas rā, attiecību rādītāju. Bet um, ir, tas ir interesanti tikai tad, ja jūs runājat par pārobežu piekļuvi, bet šis rādītājs nekādā ziņā neatklāja to, kas mums būtu bijis arī jāņem vērā, lai iegūtu pilnīgu pārskatu par ār, reālo ārvalstu uzņēmumu darbības apjomiem. Tad jums būtu jāskat arī ar to saistītie uzņēmumi, meitas uzņēmumi un viņu darbība Eiropas Savienībā. Jo lielākā daļa uzņēmumu īstenībā ļoti viegli var iekļauties un. I, i, Eiropas Savienības tirgu un gandrīz darboties pilnīgtiesīgi kā Eiropas Savienības uzņēmums, un tā ir milzīga atšķirība piemērotām metoloģijām. Un līdz ar to šeit piemērotie secinājumi ir, nu, nonāk tad pretrunā. Mums būtu grūti pieņemt šādu secinājumu, ka Ķīna un Krievija ir salīdzinoši atvērts iepratiem Eiropas Savienībai, tomēr par tirgus atvērtību. Nu, tas būtu ļoti dīvains secinājums, mēs to nevaram šobrīd atbalstīt. Paldies! Un es nezinu, vai mans kolēģis no Digi Mark vēl kaut ko vēlas pateikt. Jā, nu varu pavisam īsti. Kaut ko vispārīgāku. Jo es saprotu, ka jums iesniegsiet te rakstveidā paskaidrojumu, vai ne? Un man kolēģi jau tāpat arī pieprasīs jums šādu rakstveidu paskaidrojumu, bet nu mēs Bet vienos, ka mums ir jāskrien jau pie tālāk uz nākošo darbu kārtības jautājumu, bet lūdzu īsi. Uh, Paldies, priekšstādātāji kungs, es tikai gribēju apstiprināt, ka š, to, ka šajā kontekstā tiešām ir grūti gūt datus par iekšējo tirgu, ir tīpaši, ja mēs vēlamies tādus ļoti precīzus datus uh, plašākā kontekstā saņemt, ir tīpaši attiecībā uz trešajām valstīm Un tieši tādēļ dažos aspektos mēs atzīstam, ka nespējām veikt vispilnīgu, vispusīgu izvērtējumu šajos apstākļos, bet tomēr. Tātad mums ir uh, ekspertu veiktais ietekmes novērtējums, ko pasūtīs um, Eiropas parlaments Inta komitejai. Mēs to uh, vēlreiz izvērtēsim un turklāt es gribu teikt, ka nebūtu pamatoti teikt, ka visi šo ekspertu atzinumi ir savstarpēji saskaņoti, jo šeit ir uh, dažādi atzinumi un dažādi paziņojumi. Tālāk runājot par Engela kunga atzinumu projektu, viņš norāda uz to, ka ir nepieciešams nodrošināt saskaņotību starp no vienas puses direktīvas pārskatīšanu un no otras puses paredzēt atbilstošas normas nolīgumos. Un to mēs, protams, ņemam vērā. Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka mums jau sāk pietrūkt laika, vai Franks Engels vēlas vēl kaut ko teikt. Jā, varbūt man vajadzētu arī divas minūtes, arī man, tā sakot, pietrūkst laika. Es gribēju teikt, kā ņemu vērā kolēģu teikto, ka varbūt būtu vērts apsvērt iespēju nosūtīt šo priekšlikumu atpakaļ, jo tas neko daudz nedod. Tas ir drīzāk tāds kā principiāls priekšlikums, bet uh, nekādas perspektīvas šeit nesaskatām. Redzēsim, vai kolēģis sniegs atbilstošus grozījumus uh, šajā atzinumā vai nē, un tad uh, paskatīsimies, vai mēs varam uh, iesniegt šādu ierosinājumu atbildīgai komitejai, bet citādi es vēlējos pateikties kolēģiem par atbalstu manis uh, veiktajam darbam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, mūsu darbs ļoti sasaucas ar Inta komitejas darbu un arī ar darbu pie uh, publiskā iepirkuma direktīvas, kuru mēs uh, gatavojamies drīz pabeigt. Un tagad par jūsu atzinumu projektu un grozījumu iesniegšanas termiņu. Pašreizējais termiņš ir paredzēts 11. jūlijā. Mēs arī varbūt līdz tam brīdim būsim saņēmuši jaunu ziņas par publiskā iepirkuma direktīvu. Liels paldies uh, visiem kolēģiem un arī komisijas pārstāvjiem. Un tagad ejam, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Par to jau esam diskutējuši un mums uh, šorīt bija ļoti uh, balsojums ar ļoti nelielu balsu, balsu pārsvaru šorīt par šo jautājumu. Es aicināšu Hansu Pēteru Mājeru un Evelinu Gebhārdi mūs iepazīstināt ar saviem grozījumiem. Un var teikt, ka mums šeit ir paredzams ļoti sarežģīts un interesants balsojums. Saucam arī Šteidenmaieru kungu no komisijas mūsu vidū. Uh, no ēnu referentiem mums ir Kreutzmann kungs un Fista uh, Foksa kungs cerēja, ka varēs piedalīties šajā sanāksmē, bet viņam ir svarīgs balsojums konstitucionālo rietu komitejā, un tādēļ viņš nevar būt klāt, bet tagad kurš vēlas sākt? Uh, Maier kungs vai Gebhards kundze? Nu labi, mēs vienojamies, ka mēs tā pārmaiņas. Pagājušajā reizē Hans Pēters, šodien tad es sāku. Labi, tātad mums šodien vajadzētu runāt jau par kompromisu grozījumiem. Un uh, mēs jā, apsēdamies kopā ar ēnu referentiem un referentēm. Jāatzīst, ka ne visi bija atnākuši. Un šīs divas principālās pozīcijas nepieļauj nekādu kompromisu izveidošanu. Man nu tad sekoja Maira vajag apēc priekšlikumiem, un divi priekšlikumi nespēja, neļauj nekādus kompromisus tur vispār izveidot, jo tie ir pārāk atšķirīgi. Tādēļ šodien nav nekādu kompromisu priekšlikumu, ko jums piedāvāt. Tas bija neiespējami. Arī tajā sanāksmē mēs tad turpmāk apspriedām tālāko uh, procedūru un kā rīkoties tālāk vispār. Un tātad Hans Veters sagatavos savus priekšlikumus ar savu atbalstu grupu un es atkal savējiem. Un uh, tādā ziņā viņi, protams, būs ļoti atšķirīgi. Bet, nu, vēl tas nav izdarīts un mēs šodien to nevaram piedāvāt. Bet tomēr pieņēmām principālu lēmumu ja mēs vēlētos tomēr nolemt par tālāko virzību, virzienu, uh, vai nu tad mēs varētu balsot arī kādā kārtībā, varētu tad balsot par Nībelera un Vaisbergers eh, priekšlikumiem, kas īstenībā saka, ka vispār tas nav vajadzīgs un šo priekšlikumu atkal nosūt atpakaļ Eiropas komisijai. Nu, es tomēr domāju, ka ir jāskatās, ka ir vairākums balso un izskatās, ka vairākums nav to gatavs atbalstīt. Ne tautspatīja, ne liberāļi, ne sociāldemokrāti un arī citi. Es nezinu, kā balsot šajā gadījumā. Uh, bet eh, vai viņi tiešām atbalstītu šādu atpakaļ nosūtīšanas priekšlikumu, es par to šaubos. Nu, tad ir jāpieņem lēmums par tālāko virzienu. Vai nu tad sekojam Gepardās līnijai vai Maiera kunga līnijai nostājai. Un tad, nu, kāda nu, tad būtu arī balsojuma rezultāts uzreiz, tad uzreiz liela daļa no daudziem grozījumiem atkristu vien vai otru sistēmu, līdz to uzreiz mēs nolemtu, un tas viss tad būtu tad vienkāršāks, tad skaidri acīm jau redzams balsošanas sarakstā. Tad savukārt ir arī tādi atsevišķie grozījumi, kur parādās gan vienā, um, it kā priekšlikuma daļā, nu, pusē, bet viņi tikpat labi atbalsta arī otrajam pusē. Un tādēļ tos varētu uzskatīt par tādiem kompromisa elementiem, bet tas liekas pārāk sarežģīti izsekot, kurš tad atsevišķais grozījums ir pieņemams ik abiem, nu tad palika, ka tie varētu būt kā mutiskie grozījumi. Un to jau atzīmēt arī tad balsošanas sarakstā, norādot, ka tie ir tie kā savu kopsaucēju punkti. Un caurskatāmā kārtā tad to var arī labi atspoguļot balsošanas sarakstā lai vismaz politiskās grupas, nu vismaz tie, kas piedalījās šajā ēnu referentu sanāksmē, mēs redzējām, ka tādu iebildumu nebija arī pret šādu sistēmu, tad mutisko grozījumu iekļaušanu. Mums tikai jāpaprast, ko tad par to domās tās politiskās grupas, kas nepiedalījās šajā sanāksmē, vai viņi varētu piekrist šādam risinājumam. Jo tā kā kompromisa grozījuma nav, tad mums nevajadzētu vienkārši balsot ar vienu saka jā, otru saka pret, nu tie ir tad, tad mm, būtu bezvērdzīgi balsojumi un tas ir vispārāk sarežģītu. Tad mums jānodrošina, ka balsošanas saraksti ļoti caurskatāmi un labi pārskatāmi, un mēs varam kopīgi arī strādāt. Nu, tas ir tas galvenais, ko es varu jums izstāstīt. Ja jūs vēlaties par atsevišķiem jautājumiem runāt pēc satura, es domāju, ka šodien mēs no tā varētu atturēties, eh, domāt arī par laiku ierobežošanu, bet ja no nu Hans Pēters, protams, par to vēlēsies arī saturiski izteikties, tad es gan lūkšu vēlreiz vārdu. Uh, arī par principāli dažiem jautājumiem. Paldies! Good. Well, I think certainly... Labi, jā, protams, es saprotu jūsu nostāju attiecībā uz kompromisu grozījumiem. Mums tiešām būtu jāizteno radoša pieeja balsošanas sarakstiem, lai varētu noformulēt mūsu priekšlikumu un nostāju, un lai mēs varētu attiecīgi sadalīt šos grozījumus, kas ietilpst un kas neietilpst. Tagad Mājerkungam vārds. Paldies. Lielos atcinos tas viss pareizi, ko Evelīna sacīja. Mums tiešām vajadzētu pašā balsošanas sākumā pateikt, kurā virzienā tad mēs ejam. Jo sādāk nebūs skaidrs, par ko tad mēs balsojam vai nebalsojam ja mēs tiešām runā, ka varētu iesniegt tāds mutiskos grozījums, sekretariāts vēl ir nosūtījis epastu, ka tomēr tak to visu vajadzētu tomēr jau rakstveidā, jo arī tekstam jāparādās rakstveidā. Tātad sanāk it kā sākam mutiskais grozījums, bet viss jau ir uzrakstīts. Lai būtu precīzi, par ko tad īsti runājam. Nu, es vismaz no savas puses esmu sagatavojis septiņus kompromisu grozījumus vācu valodā. Un mēs aicinām kolēģi tomēr atbalstīt šos kompromisu grozījumus. Un es domāju, pat neatkarīgi no šī pamatlēmuma principālā balsošana jau pirmajā sākumā, mēs tomēr varētu balsot arī par manim sagatavotiem kompromisu grozījumiem. Uh, jo tur ir, nu, te atsevišķie formulējumi, kas, manuprāt, būtu pieņemami. Seši tieši par to, kā mēs uzlabojam pašu tekstu, saskaņojam to labāk ar paturētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Viens repo kolēģis saskaņots ir par to, ka saglabājam fakultatīvos instrumentu, fakultatīvu instrumentu un sašaurinām darbības jomu. Nu, tad vēl te arī, protams, ir dažas lietas, kur ir tieši definīcijas un arī tad kopsavilkuma varbūt priekšlikumi. Tad, kur mēs runājam par distances pārdošanu, um, jeb attālināto pārdošanu, te, protams, ir uh, jāprecizē, kas tas ir par to domāts un kas, piemēram, ir uh, tiešsaites līgums online. Un mums tad būtu jāskatās, kā atsevišķie skatījumos. Piemēram, kaut kāda e-pasts nav uzreiz online līgums, tiešais līgums. Te būtu jāprecizē atsevišķas lietas, kas ir tiešām par to saprotams un kas to savukārt neietver kādas lietas. Tātad mums ir šeit tie divi bloki, divi viedokļi, uh, nometnes, un to mēs nevaram noliegt, protams, Es uzskatu, ka šis fakultīvais instruments tomēr būtu uh, labākais, lai mēs nodrošinātu tirgus atvērtību, nodrošinātu iekšā tirgus aizsardzību, vienlaikus arī patērētā aizsardzību. Mums iekšējais tirgus ir ar vienu jāpabeidz un principiāli, protams, mēs neko um, neiebilstam pret spēcīgāku patērētu aizsardzību, bet mūsu galvenais taču mērķis ir vispār nodrošināt absolūtu iekšā tirgus atvērtību. Un vienkārši aizsargāt patērētājs mēs otru mērķu šo nesasniedzam. Tas jau nav nā, to, ka jūs nodrošinat visas tiesības, tas ir viens, bet to, ka vispār nav iespējams iegādāties pašu labāko vai pašu lētāko produktu, tas jau ir pats pirmais uzstādījums, kas jānodrošina. Jā, un tam seko arī cieši uzreiz patērētāju aizsardzība. Tādēļ būtu nepieņemami, ka jūs nosakat ļoti, ļoti jā, lielu augsto patērēto aizsardzību, bet, um, ja tas nenodrošina 28 dalībvalstu tirgu vienotu saskaņot darbību, tad, diemžēl, tam nav tik liels efekts. Tādēļ es domāju, ka tas ir principāls jautājums, kas tomēr ir svarīgi, un vēlreiz vajadzētu uzsvērt, ka parlaments pavisam skaidri pasaka, ka mēs nosakam, ka šis instruments ir fakultatīvs kas jau ir nolemts arī pamatlēmumā 2011. gadā. Un tur ir arī norādīts, ka Eiropas parlaments atbalsta fakultatīvu instrumenta piemērošanu ar regulas palīdzību, tajā brīdī, kad sakārtots juridiskais pamats. Parlaments uzskata, ka šāds fakultīvais instruments būtu jānosaka, ka papildināš, to var papildināt ar instrumentu tādu kopumu, toolbox, ko nosaka tātad tā, tālākajās procedūrās. Nodrošinot arī nepieciešamu juridisko no, skaidrību. Septītais punkts nosaka, ka tad fakultīva instrumenta izveide par Eiropas līguma piemērošanu, Eiropas tātad šādu līguma tiesību piemērošanu nedrīkst uh, būt atrauc arī no patērētāju augsttiesības standartu nodrošināšanas. Un tādā ziņā nodrošināt labāku arī labāku iekšējo tirgus darbību. Par to nobalsoja 420 pār un arī bija, protams, pret, bet to, to vairākums atbalstīja, un līdz to mēs nu nevaram šādu pozīciju vienkārši ignorēt. Tādēļ pareizāk būtu, ja mēs šeit to piedāvātu kā fakultīvu instrumentu. Es vēlētos, protams, lai tas tiek tādā ziņā, ka tiek ierobežots, un attālinātās pārdošanas, jeb distance pārdošanas līgumi, tas ir atsevišķi jānodefinē un jānošķir no online, jeb tiešsaits līgumiem. Un mums būtu jāvienojas, ka pirmkārt mēs nodrošinām absolūtu iekšā tirgus atvērtību un tam seko patērētāju tiesība aizsardzība. Paldies. Okay. Um, es uh, saprotu, ka Gebhards kundze vēlas vēlreiz uzstāties, bet vispirms uzklausīsim ēnu referents un pēc tam jūs varēsiet runāt. Kroits, mana kungs, arī Foksa kungs ir atnācis. Uh, Rūlas kundzes nav. Liberāļi ar vienu turpina atbalstīt šo 28. režīmu. Mēs uzskatām to par tādu eksperimentu, ka tad piedāvājums var būt. Un nevajadzētu šo tā kā standārtu formulu pārāk arī pārlieku jau noslogot, lai to reāli tomēr kā atsevišķu režīmu arī vēlētos citu piemērot. Tātad komisija piedāvāja šeit tiešām šādu uh, ambiciozu priekšlikumu, kur nosaka, ka papildus tas nodrošina arī lielāku patērēto aizsardzību, bet to nedrīkst arī pārspīlēt, jo sādāk tad to vispār nepiemēros kā šo 28. režīmu. Mēs jau neesam pret, protams, to, ka jūs ierobežojat atsevišķus atrunātās pārdošanas līgumus, jo mēs tieši uzskatām, ka te ir uh, vēl lielākās tieši vislielākā pievienotā vērtība. Mēs arī vēlamies attīstīt digitālo tirgu, un tas, ko sacīja kolēģis Maijers, mēs to absolūti atbalstām, un mēs atbalstīsim visu šo viņu priekšlikumu, protams, uh, pusi. Mr. Fox? Foksa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi noteikti zina, ka Man labāk patīk Gebhārtas kundzes priekšlikums ši, e, pieeja šai jautājumā. Es uzskatu, ka pašreizējā pieeja fakultatīvais instruments nodarīs kaitējumu iekšējiem tirgumam un mazinās patērētājs aizsardzības līmeni. Mums būtu jāstrādā pie jau pieņemto tiesību aktu īstenošanas, piemēram, uh, Eh, patērētāju tiesību direktīva vai direktīva par eh, juridiskām garantijām vai eh, minimālās harmonizēšanas direktīva. Es vēlētos pievērsties punktiem, kas ir specifiski apvienotai karalistei. Tas ir attiecībā uz punktu 100, pantu 106, un es aicinātu Gepkārtas kundzi atbalstīt šos priekšlikumus jo pretējā gadījumā apvienotās karalistes patērētājiem draudz zemāks aizsardzības līmenis nekā tas ir šobrīd. Pašreizējā apvienotās karalistes likumdošana parādz līgumu laušanu noteiktā periodā Un ir paredzēts tās atzumās īstermiņa atteikuma tiesības. Tāpat apvienotās karalistes likumdošanā ir paredzētas tiesības prasīt preces labošanu vai aizstāvšanu, vai, eh, un ir paredzētas tiesības atgūt um, iztērēto naudu, ja šī prece joprojām neatbilst izvirzītajiem standartiem Es, kā jau es teicu, ka es, man labāk patīk Gebhārdas kundzes pieeja, bet tomēr gan tajā gadījumā, ja Gebhārdas kundzes pieeja vai Majerkunga pieeja gūst atbalstu komitejā, es tomēr turpināšu sadarboties ar abiem atzinumu autoriem, lai nodrošinātu, ka apvienotās karalistas patērētāji necieš no šā priekšlikuma pieņemšanas. Vai kāds vēl vēlas uzstāties, saka priekšstādātāja kungs. Tagad uh, Štādenmajer kungs no komisijas, nē, Gebhards kundze vispirms. Labi, dod jums vārdu tagad. Paldies, priekšstādātāji. Es jau sākumā tieši teicu, ka es izteikšos par to, tikai ko, par ko mēs vienojamies. Bet tā kā kolēģis tomēr izteicās par saturu, tad es arī, protams, vēlētos arī par saturu dažas lietas pateikt. Lai viss, kas seko mūsu debatēm, tad zinātu arī, zinātu, par ko tad īsti ir runa. Es vēlētos precīzi šobrīd pateikt. Es nekādā ziņā nevēlos, lai mēs atvērtu iekšēju tirgu, un, bet tā cena būtu pārāk augsta, kā tas tad nozīmētu samazināt patērētāju aizsardzību. Šī augstā patērēta aizsardzība, kas ir dalība valstu līmenī un uh, Eiropas saimnības līmenī, nekādā ziņā īsti neuzlabosies. Es, protams, nezinu visas Eiropas tiesības un uh, kāds tiek piemērots visās dalība valstīs, uh, vai, vai es varētu tiešām Faksa kungam teikt, ka šī priekšlikuma ieviešana nozīmētu vēl papildus lielāku aizsardzību. Nu, es kādā ziņā to nevaru garantēt, bet es vismaz nevaru atbalstīt tādu pieeju, kas nosaka, ka uh, vispār tiek apšaubīta patērēta aizsardzība dalībvalstīs. Ar patērēta aizsardzību mēs nedrīkstam jokoties, te nevar nekādus eksperimentus veikt. Mums tiešām būtu jānodrošina visa iespējamā patērētā tiesība aizsardzība. Un jūs ļoti precīzi jau zinat, Kroits, man kungs. Jūs te izsaucaties, protams, man aiz muguras, bet jūs taču pats ļoti labi zinat, ka tieši patērētājs vienmēr ir pašā vājākā pozīcijā, ja pretim uzņēmējam. Ja jūs piedāvājat šādu fakultīvo sistēmu, un arī šāda iespēja būs uzņēmumiem to vien izmantot, nu, tad patērētājiem, protams, nebūs nekādas izvēles iespējas vairs. Viņam jāpieņem šīs spēles noteikumus, jūs viņam uzspiežat. Šādā situācijā mēs vienkārši sanāk, kad uz izsoli izliekam patērētāju tiesības. Un tiepaši domāt par nākošo gadu vēlēšanām, par šādu signālu domāt par Eiropas vēlēšanām nākošajā gadā, nu, tas ir, manuprāt, pilnīgi nepieņemam. Ļoti dīvaini pieeja. Un labi, un šis lēmums 2011. gadā Eiropas parlamentā. Kāds toreiz bija? To, tas ir mans pārmetums juridisko lietu komitejai, ka viņi var sekoja balsojumam plenārsesijā, nemaz nesignalizējot par to, kāds ir reālais saturs viņu piedāvātā lēmuma tekstam. Ja viņi to būtu signalizējuši, tad, tad būtu ļoti nopietnas diskusijas bijušas, tāpat kā tas tā par šo jautājumu. Un, ja jūs vēlreiz atcaucošu parlamentu rezolūciju, tad jums tomēr jāskatās tekstu kopumā. Un jūs nevarētu teikt, tad jūs nevarat noliek arī 36. Uh, pāns, kur ir noteikts, kā pieprasa komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm veikt kvalitātes eh, pārbaudas un testus tādā veidā, lai varētu noteikt, ka ierosinātie instrumenti, eh, kas ir definēti Eiropas līgumā, ir lietotājiem draudzīgi, ievēro Eiropas patērētāju tiesības, nodrošina arī papildus eh, tiesko aizsardzību, tieskos, tad, mm, tiesības un tiek atvieglots arī tiesniecības darījumu veids. Nu, lūk, arī tas ir pilnā, arī atsevišķais punkts. Un jāatzīst, ka mūsu komisijas attiec, e, parlamenta dienesti ir norādījuši, ka šis 36. pants šādā ziņā tiek ignorēts. Ja mēs runājam piemēram par finanšu darījumu izmaksām atsevišķiem uzņēmumiem, par to it kā vairs neviens nerunā. Labi, jūs varat izmantot dokumentus, kas jums ir pieņemami, bet ja tie nav atbilstīgi dokumenti, tad jūs taču nevarat uz tādu pamatu veikt ietekmes novērtējumu. Mēs redzam, ka ieguvums patērētājiem būtu minimāls. Un šīs cenu samazinājums ir 0,07% cenu samazinājums. Tas jau nav nekāds samazinājums, tas jau nav nekāds ieguvums patērētājiem. Tas taču arī būtu jāņem vērā. Un līdz ar to, kā jau, protams, ir apsveicami, jā, ka toreiz 2011. gadā tika pieņemts šāds lēmums, bet tas tas tev tiešām ļoti grīlīgām, jeb no māla kājām, un tas ļoti nestabili. Un šeit piedāvātais ietekmes novērtējums toreiz, nu, sanāk, ka, protams, pat eh, tieks piedāvā fakultīvos instruments, viņi tomēr arī atzīst, ka Eiropas komisijas ietekmes novērtējums nav pamatots. Paldies. Well, I don't, um... Es ar lielu interesi sakoju debatēm, bet es nevēlētos vēlreiz pārāk dziļi iedziļināties. Bet mēs strādāsim vēl pie kompromisa grozījumiem, mums būs, būs iespējas uh, izvērst tālāk diskusiju, arī Kreutzmana kungs varēs vēl izteikties. Un šajā komitejā mums būs jāpieņem lēmums, par kuru no, kuru no līnijām izvēlēties. Diskusijas atliksim uz to brīdi. Es vēlētos sniegt vārdu komisijas pārstāvjiem. Jums ir pāris minūtes, mums atlikuši piecas minūtes līdz sanāksmes beigām. Vai jums ir kādi īpaši komentāri saistībā ar grozījumiem. Es nevēlētos, lai jūs test, uh, jūs dzirdējat, uh, kā, kāda ir nostāja un, un būs grozījumi, kas varētu aizstāt, kas varētu ietekmēt jūsu nostāju. Varbūt jūs vēl vēlties izteikt kādus komentārus pirms noslēdzam darbu un mums vēl būs jā, jāiztara plāni par balsojumu nākamnedēļ. Nē, vēl tad vēl arī Meijera kungam vēl būs iespēja izteikties. Tad, kā komisijas pārstāvs ar Meijera kungs ir ieradies, vēlējos sniegt viņam iespēju izteikt komentārus par grozījumiem, kuri ir būt vissvarīgākiem. Paldies priekšsēdētāji. Protams, liela atšķirības ar divām pozīcijām ir, protams, šis fakultīvais instruments vai nu tomēr direktīva. Man jau ilgi tas nav vēlreiz jāsaka, ka, protams, ir fakultīvais instruments komisijas izpratne piedāvā ieguvēju situāciju, kur ieguvēji ir visi, ka mēs redzam, ka produkti kļūst lētāki, lielāka izvēle, un vienalga tiek nodrošināt ļoti liela, augsta piedošana no patērētāju taisardzība, kas ir pat vairāk vai atbilstīgi visiem ličinējiem Eiropas saimnības uh, standartiem. Un kas arī ir piemērojams tam, kas ir vien caurmērā dalībvalstīs pieņemams, uh, jau šobrīd pieejams, pat arī, ja vēl šī situācija nav harmonizēta. Mēs savukārt uzskatām, ka mēs varam piedāvāt pašiem Eiropas uzņēmējiem izvēles iespēju ar šo jauno režīmu, un šādas izvēles šobrīd viņam nav. Tādēļ mēs vēlamies kādu izvēlu viņam piedāvāt, Un paldies uh, jums par šo dienas debati, un tas bija pavisam cik mēs varējām. Mums ir daudz laika, pavisam īsi komentāri. Kroits, mana kungs, varat izteikties, bet pavisam īsi. Doktor. Jā, es aicināju uz to kolēģu Gepārdu atteikties no klašu uh, šķiru cīņas retorikas, domāt par Eiropas valodas, uh, Eiropas vēlēšanām. Uh, Un, ja jūs runājat, tiešām mums kāda ir arī atsevišķās tiesības, atsevišķās dalībvalsts, nu, protams, kad Anglijā ir savas angļu sistēma un Luksemburgi ir latvieši vai jebkādi citi, kad vēlas iepikties pār robežām, komisija tieši norāda, ka viņam ar vien būs iespējas izvēlēties vēl labāk, vēl plašāks izvēles iespējas viņam būs. Un tad tieši tā ir, ka neviens jau netiek piespiests, neviens uzņēmums jau nav piespiests piedāvāt savus produktus, bet tas taču ir viņu pašu interesēs. Un komisija nu pat vēlreiz pateica, ka patērēto aizsardzība būs ar vienu ļoti augsta, lai, protams, arī interesētu patērētājs izmantot šādas jaunas iespējas. Un ne jau kaut kādā veidā tiek atcelts e, patērētāja tiesības. Tām taču nav nekāda vispār pamata kaut ko tādu teikt. Nu, un es taču pirmā teicu, ka tam jāg tikai tad izveidot šo 28. režīmu, ja jūs paši stimulējat reāli, e, parādat, kas tad ir reāls iegūms pašiem uzņēmējiem, lai viņi piedāvātu savus produktus. Un savukārt, um, patērētam jau nav nekāds absolūts e, pienākums tad pirkt arī Eh, produktu 28. režīma kārtību. Viņš var to arī darīt vācu tiesību sistēmā. Nu, nu jā, mēs atkārtojam argumentus. Būtu bijis ļoti jauki, ja eh, sanāksmē pirms pāris mēnešiem mums būtu uzklausījuši tādus kaislīgākus argumentus, jo tolaik izteikti argumenti bija diezgan vāji un laikā tā tie ir pastiprinājušies. Tagad Maier kungs, vai vēlties izteikt kādus noslēguma komentārus? Uh, Man šķiet, ka Gebhārds kundze jau izteica savus noslēguma komentārus. Tagad, kā Gebhārds kundze uzsāka diskusiju, jūs varat paturēt pēdējo vārdu šajā diskusijā. Tas ir svaimaini oizan un tad. Nu jā, katram ir tiesības izteikties divreiz, un lūk, tagad mana otrā kārta. Evelīna, tu teici, ka iekšējā tirgu nevar atvērt un, un par to maksāt ar. Ja, piedošana, ka tā cena tirgus atvēršana nevar būt paturētāja tiesības. Uh, Bet, protams, ja mēs skatāmies, un arī tas, ko tu pirmais teici, tas ir nepareizi, un otrs jautājums, ko tu teici, ka ja patērētājs iepērks un šīs arī tad noteikums apstiprina, protams, tad viņš var iepirkt tikai, tikai tad, ja viņš var, nu, tie produkti ir pieejami, bet par to jau tā runa, ka lai jābūt šos produkts jāpadara pieejams. Un vai nu pēc Čehijas vai kā citām tiesībām jūs veicat savu iepirkumu, iepirk tad, ir, protams, tas ir viens, bet ja jūs vēlaties vēl plašāku izvēles iespēju, tad, diemžēl, jums ir ierobežots iespējas šodien. Tā ka nav runa tikai par cenu, bet arī par izvēles piedāvājumu. Un nevajadzētu tev rādīt tādu iespēju, ka jūs piedāvājat šādu fakultīvo instrumentu piemērošanu, uh, tad, tad jūs nozīmē, ka jūs atceļat patērētāju aizsardzību. Jo vienalga arī šis fakultēs instruments nodrošina vēl lielāku patērētiesību aizsardzība nekā pusē no Eiropas Savienības valstīm šobrīd jau ir spēkā. Lūk, neidot tādiem vienkāršiem lozungiem. Ja? Paldies. Well, we still have plenty of debates to come on this. Mums var paredzēt, ka mums vēl būs garas plašas diskusijas par šo jautājumu. Atgādināšu, ka balsojums būs 9. jūnijā. Es pārliecinātu, ka abi referenti cieši sadarbosies ar ēnu referentiem, lai izplānotu uh, tādu, kas būs unikāli sarežģīts balsošanas saraksts, tāpēc es pārliecinos, ka radoši pieeja mēs to spēsim panākt. Arī Štanemēra kungs būs klāt, lai pieredzētu šo vēsturisko notikumu, redzētu, kas notiks. Un mums ir iespēja par šo jautājumu diskutēt arī digitālā vienotā tirgus kontekstā, kur ir samazināta darbības joma. Un vēlējos te informēt, ka klātsošos, ka priešlikums no juridisko lietu komitejas, kurā tika tad šis atbalsts viņiem, ka to šajā komitē atbalstīja ar divu balsu pārsvaru. Un tātad balsojums bija ārkārtīgi tūs. Un būs ļoti interesanti diena, vakars 9. jūlijā, jo dažādas politiskās grupas var paust dažādas nostājas. Bet nu, tāda jau ir politika. Šis ir ārkārtīgi interesants un izaicinājumiem pilns priešlikums. Paldies um, referentiem par ciešot sadarbību. Tādā ļoti draudzīgā veidā, lai gan viņu nostājas ir atšķirīgas. Es biju ļoti ieinteresēts šajā diskusijā. Mm. Šajā pēcpusdienā mums ir paredzēta vēl interesanta diskusija par vienādiem augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā savienībā. Piedalīsies vairāki eksperti no Eiropola, no Igaunijas, arī no citām jomām un institūcijām. Tie, kuri vēlas, var mums pievienoties pulksten trijos, no trijiem līdz pieciem. Uh, Piecos būs uzklausīšana. Cerēšu, ceru, ka piedalīsies daudz cilvēku gan klātienē, gan arī tā tiešsaistē. Lielas paldies!